Uh, good morning, colleagues. Um, I think... Labrīt, kolēģi. Es domāju, ka mēs varētu sākt uh, šī rīta sanāksmi, jo, manuprāt, uh, nav tik daudz klausītāju zālē, tāpēc, ka no sākuma mēs uh, domājam, ka šī sēde notiks uh, slēgti. Bet, kā jūs redzat, klāt ir ļoti kvalitatīvi eksperti, kuriem ir daudz ko teikt un arī noteikti daudz jautājumu. Man ir vairāk paziņojumi, bet eh, es domāju, ka es tos teikšu tad, kad eh, ieradīsies dalīkungs un iespējams būs arī vairāk klausītāju. Es vēlētos pateikties grupai, kas strādā pie eh, patērētāja tiesību direktīvas, ir īpaši Švābkungam. Manuprāt, mums bija ļoti labas sarunas vakar, un šķiet, ka mēs jau tuvā nākotnē redzam iespējamu vienošanos. Es domāju, ka iekšējā tirkus komiteja vakar pierādīja ļoti labu komandas garu. Paldies jums visiem par to. Tagad pievērsīsimies eh, mūsu darbam. Mēģināsim izprast, kā iekšējā tirgus informācijas sistēma īsti darbojas. Es domāju, ka šī sistēma ir pamatos ļoti daudziem citiem projektiem, ar ko ir saistīts iekšējais tirgus. Ir uh, runa par sastarpējās atzīšanas sistēmu, tāpat arī vakar mēs runājām par uh, pakāpojumu direktīvas attīstību. Es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi redzēt, kāda ir šī attīstība, un komisija ir atbilstījusi šo projektu jau no pašiem sākumiem. Regular visit here um, is going to take us through the Marijāna, kurai ir eh, bieži bijusi pie mums eh, un eh, labi pārzina mūsu komiteju, tagad sniegs mums prezentāciju, un pēc tam mēs viņai arī varēsim uzdot jautājumus. Paldies, priekšādētāji! Labrīt, dāmas un kungi! Mēs domājām, ka sniedzot jums prezentāciju par iekšējā tirgus informācijas sistēmu, sniedzot tikai skaidrus un statistiku, varētu būt diezgan abstrakti. Mēs vēlamies, lai jūs saprastu, kā šī sistēma īsti darbojas un lai jūs saprastu arī tās turmāko potenciālu. Mēs eh, gribētu eh, šo prezentāciju sniegt tā, it kā jūs esat kompetenti iestādi, kas lieto šo sistēmu. Tā, piemēram, iedomāsimies, ka Francijas arhitekts ir pārcēlies uz Lielbritāniju. Viņš ir iesniedzis savus dokumentus Lielbritānijas iestādē un ir lūdzis, lai tiek atzītas viņa profesionālās kvalifikācijas pieņemsim, ka Lielbritānijas arhitektu padomē ir daži jautājumi par šiem dokumentiem. Iespējams, ka viņi nepārzina certifikātus, kas ir iesniegti, vai arī nezina, vai šie certifikāti ir īsti un tā tālāk. Tāpat arī varētu rasties jautājumi par darba pieredzi. Ir ļoti daudz lietu, kas šai pārbaudas iestādē būtu jāpārbauda pirms tiek dota zaļā gaisma šim arhitektam strādāt konkrētajā teritorijā. Lielbritānijas varas iestāde tad var ieiet daudzvalodu IMI mājaslapā. Tas nozīmē, ka nav jāinstalē nekādas programmas uz savu datoru. Šo sistēmu var izmantot jebkura kompetentā iestāde, e, kurā ir dators ar interneta pie, e, piekļuvi. Pēc tam kompetentā iestāde redz e, iereģistrēšanās lapu, kur ir jāieraksta lietotāja vārds, parole, kā arī digitālais drošības kods. Šādu kodu izmanto, piemēram, interneta eh, bankas pakalpojumiem. Šī eh, drošā reģistrēšanās eh, tiek izmantota tikai kompetentajās iestādēs. Visi šie drošības pasākumi ir ieviesti, lai uh, sistēmā apmainītie dati būtu pilnībā droši. Pēc reģistrēšanās Lielbritānijas arhi arhitektu reģistrācijas padome, kas ir kompetentā iestāde Lielbritānijā šādos jautājumos, atver mājaslapu uh, savā valodā. Kā jūs zinat, šī IMI sistēma ir pieejama visās valodās, tāpēc katrs var lietot to savā valodā. Tur ir tādi jauki apsveikuma vārdi redzami, un pēc tam atbildīgai iestādē ir visas iespējas pieejamas. Uh, pamatojoties uz lietotāju profilu. Ne visi lietotāji var izmantot visu sistēmu pilnībā. Ir lietotāji, kas ir administratori, kas ievada informāciju par atbildīgajām iestādēm, bet galvenā darba plūsma ir e, nosūtīt lūgumus citām atbildīgajām iestādēm. Kā tas īsti darbojas? Pirmkārtām, ja atbildīgā iestāde ir kvalificēta uzdot jautājumus, par vairākām tiesiskajām jomām. Vispirms eh, tā izvēlās moduli. Pašlaik mums ir tādas trīs jomas - profesionālās kvalifikācijas, pakāpojumi, un nesen mēs sākām ar darbinieku nosūtīšanu. Nākamgad būs modulis arī par pacientu tiesībām. Nākamais posms ir atrast kuru iestādi eh, viņiem, ar kuru iestādi viņiem vajadzētu sazināties Francijā. Tas var būt diezgan komplicēti, jo dažas valstis ir pilnībā decentralizētas savā organizācijā. Pieņemsim, ka Lielbritānijas iestāde īsti nezina, ar ko kontaktēties Francijā. Tad viņi var izmantot imī eh, meklēšanas rīkus. Šeit ir vairāki kritēriji, ko var pielietot, protams, eh, sākot ar valsti, pēc tam var uh, Eh, ierakstīt, teiksim, vārdu arhitekts, eh, tad var izmantot arī uh, citus vārdus, ja šī profesija nav tik tieši saprotama, nav arhitekts, un var izmantot uh, arī citas iespējas šajā meklēšanas rīkā. Ja ievada vārdu arhitekts Francijā, tad mēs atrodam 28 iestādes, kas visas ir saistītas ar arhitektiem. Uh, Kā jūs redzat šajā slaidā, un vislabāk noteikti, jo jūs redzēsiet eh, izrukātajā kopijā, eh, regulējošās iestādes eh, Francijā attiecībā uz arhitektūru ir decentralizētas līdz reģionālam līmenim. Šajā gadījumā arhitekts ir no augšnormandijas, tur viņš ir iegūjis savu kvalifikāciju, un tāpēc Lielbritānijas iestāde uh, klikšķina uz reģionālo iestādi augšnormandijā. Pēc tam parādās lapa ar detalizētāku informāciju par šo iestādi. Te ir vairāki atslēgas vārdi, ir arī a, konkrētas a, kontaktdetaļas, kas visas ir iekļautas šajā sistēmā, un to ir darījusi pati iestāde. Piemēram, šeit a, viņi var redzēt, ka, ja viņi vēlas sazvanīties ar šo iestādi, viņiem nāktos runāt franciski, jo lietotājs otrā pusē runās tikai franciski, nevis, piemēram, angliski. Uh, Tajā pašā datubāzē viņi var pārbaudīt to, vai šī iestāde patiešām uh, nodarbojas ar kvalifikāciju atzīšanu. Tāpat var redzēt arī vairākas citas lietas, piemēram, kādās citās jomās uh, šī iestāde darbojas un tā tālāk. To visu var izdarīt balstoties uz atslēgas vārdiem, ko sākumā ir izvēlējusies augšnormandijas uh, regulējošā iestāde. Pēc tam, kad uh, ir izvēlēta iestāde otrā valstī, Lielbritānija ir gatava sagatavot savu informācijas pieprasījumu. Pirmkārtām ir tabuliņa, kurā viņi var norādīt līdz kādam termiņam viņiem šī informācija ir vajadzīga. Netiek norādīti nekādi oficiāli termiņi, jo tas nav paredzēts tiesību aktos, bet iestāde var, teiksim, norādīt, ka šī informācija ir vajadzīga piecu dienu laikā. Pieredze rāda, ka lielākoties uh, pieņēmēja institūcija ņems to vērā un centīsies darboties ātri. Pēc tam var ievadīt visu pārēju informāciju par konkrēto arhitektu vārds, adrese un jebkādu citu informāciju, kas būtu vajadzīga. Pēc tam ir iespēja izvēlēties jautājumus no ļoti gara jautājumu saraksta, kas jau ir iepriekš pārtulkoti. Lai šos jautājumus būtu vieglāk atlasīt, tie ir sadalīti grupās, Tas nozīmē, ka var viegli meklēt jautājumus pēc šīm grupām. Šajā pirmajā lapā jūs redzat, ka, piemēram, saskaņā ar jūsu nacionālajiem tiesību aktiem, vai jūs uh, varat oficiāli izsniegt dokumentus par uh, šī konkrētā arhitekta garīgo veselību. Nezinu, vai šis jautājums īsti attiecas uz arhitektiem, bet tas ir sistēmā, jo tas varētu attiekties uz citām profesijām. Pēc tam Lielbritānijas iestādē uzklikšķina uz šiem jautājumiem, ko tā vēlas uzdot, tāpat arī var ieklikšķināt lodziņā, kur ir teikts pievienot komentārus, un var arī pievienot dokumentus, un var lūgt atbildēt uz konkrētiem jautājumiem par šiem dokumentiem. Ir arī brīvā teksta lodziņš brīviem komentāriem. Kā jūs redzat, nosaukumā ir šī lodziņa saņēmēja iestāde ir norādījusi, kādā valodā viņi spēja izlasīt informāciju. Šeit šī iesāde ir uzrādījusi, ka jautājumus tā varētu izlasīt gan franciski, gan angliski. Tādējādi paveras daudz plašākas iespējas. Līdz pavisam nesenam laikam mēs bijām saistīti ar eh, komisijas eh, mašīnu tulkošanas eh, ierīci, kas ļāva iestādēm pārtulkot brīvā teksta komentārus savā valodā. Taču saskaņā ar tiesas e, lēmumu, kas tika izdots pagājuši gadu, mums nācās atslēgt komisijas mašīnu tulkošanas e, ierīci, un cerams, ka pavisam drīz mēs e, nodrošināsim līdzīgu ierīci līdz nākamajam gadam. Daudz lietotāji ir lūguši, kā būtu vajadzīga šāda ierīce, un tas norāda, ka šāds instruments ir patiešām nozīmīgs lietotājiem, jo ir jātulko šie jautājumi. Paskatīsimies, kas notiek otrā eh, saziņas līnijas pusē. Francijas iestāde saņēmis ēpastu, e ka ir pienācis jauns informācijas pieprasījums. Viņi var iereģistrēties īmī sistēmā un var paskatīties, kas ir šo lūgumu nosūtījis. Uzklikšķinoties šī pieprasījuma, viņi redzēs kopsavilkumu, par ko šis eh, pieprasījums ir nosūtīts. Pamatojoties uz šo kopsavilkumu, viņi var akceptēt šo pieprasījumu Vai arī, ja viņi uzskata, ka eh, šis pieprasījums nav adresēts viņiem, tad viņi to var nosūtīt tālāk uz citu iestādi. Tas nozīmē, ka pirms eh, pieprasījuma akceptēšanas šī iestāde neredz nekādus personas datus. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo ir jārespektē personas datu aizsardzības noteikumi, kas ir pieņemti. Pēc tam, kad informācijas pieprasījumu Franč Francijas iestāde ir atvērusi, tie var izvēlēties no um, iepriekš noteikta atbilžu saraksta. Šo sistēmu viņi lietos franču valodā, tas nozīmē, ka viņi klikšķinās uz jautājumiem franču valodā un var pievienot arī komentārus attiecīgajos lodziņos. Šeit sistēma norādīs arī, kādā valodā Anglijas iestādē varēs izlasīt atbildes. Francijas reģionālā iestāde pēc tam nosūta šo atbildi Anglijas eh, iestādē, kas atkal saņem ēpastu, ka ir saņēmuši atbildi. Viņi var iereģistrēties sistemā, paskatīties uz atbildi, un pamatojoties uz eh, šo atbildi, viņi var to vai nu akceptēt, vai arī, ja informācija nav atbilstoša, viņi var pieprasīt detalizētāku informāciju. Ja atbilde tiek akceptēta, tad eh, pieprasījums tiek slēgts. Tas arī ir būtiski, jo saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem Sešus mēnešus pēc lietas slēgšanas sistēmā personas dati automātiski tiek dzēsti no šīs sistēmas. Kopumā tā būtu darba plūsma, kas attiecas uz informācijas pieprasījumiem. Es gribētu vēl norādīt uz citu iespēju imī sistēmā. Uh, Tie ir trauksmes signāli. Kā jūs zinat, pakāpojuma direktīvā ir paredzēts eh, pienākums dalībvalstīm informēt citu, iestā, citu dalībvalstu iestādes, ja ir uh, zināms par sabiedrības veselības apdraudējumu, ko var raisīt kāds pakalpojumu sniedzējs. Ja šis pakalpojumu sniedzējs ir no citas valsts, tad nav iespējams e, pieņemt nekādus pasākumus konkrētajā valstī. Ir e, e, jānodrošina sadarbības partneri. Tieši tāpēc var nosūtīt šādu trauksmes signālu. Tajā pašā mājaslapā, ko es jums rādīju slaidu sākumā, atbildīgā iestāde var izveidot šādu trauksmes signālu. Pēc tam viņi nonāk pie pārbaudas saraksta. Uh, kur ir jānosaka, vai šis signāls ir pamatots. Mēs nevēlētos, ka iestādes nosūta šādus trauksmes signālus citām dalībvalstīm, ja tie nav pilnībā pamatoti. Kritēriji ir tādi, ka, piemēram, tiek jautāts, vai šie draudi patiešām ir pamatoti, vai tie runa par pakāpojumu direktīvas jomām, vai tiek apdraudēta uh, cilvēku vai sabiedrības eh, veselība, drošība, vai ir pārobežu ietekme jūtama un tā tālāk. Ja visi šie kriteriji ir izpildīti un šis saraksts ir vienkārši nokopēts no pakāpojuma direktīvas, tad var izveidot trauksmes signālu. Signālā ir eh, jāiekļauj informācija par pakāpojumu sniedzēju un arī par problēmu, kas ir radusies. Sūtošā iestāde pēc tam izvēlas tās dalībvalstis, kam tā vēlas nosūtīt šo uh, signālu. Un, protams, ir jābūt pēc iespējas uh, striktākiem šim sarakstam, ne, ne, šis saraksts nedrīkst būt eh, garš, bet tajā pašā laikā visiem, kam signāls ir jāsaņem, to arī vajadzētu saņemt. Pēc tam, kad signāls ir nosūtīts, saņēmēji saņem ēpastu un viņi šie ēpastu saturu var pārbaudīt sistēmā. Nosūtītāji un saņēmēji var apmainīties ar informāciju IMI sistēmas ietveros, un parasti te ir dialogs par veicamajiem pasākumiem vai arī par papildu informāciju, kas būtu nepieciešama, lai šo lietu risinātu. Pēc tam, kad visi pasākumi ir veikti un draudi vairs nepastāv, signālu vajadzētu slēgt. Tas arī ir ļoti nozīmīgi datu aizsardzības nolūkos, jo tiklīdz šis signāls tiek slēgts, uh, un vairāk draudi nepastāv, personas dati sistēmā tiks eh, automātiski dzēsti pēc kāda brīža. Šīs ir divas galvenās darba plūsmas, kas ir paredzētas sistēmā. Nesen ieviecām arī citu darba plūsmu, kas saucas reģistri. Tur var eh, piekļūt 800 dažādiem reģistriem, kas pastāv dalībvalstu līmenī. Pašlaik mēs eh, domājam pievienot darba plūsmu, par eh, paziņojumiem par eh, dalībvalstu noteikumiem. Pašlaik mēs eh, strādājam pie šādiem jautājumiem, domājot par tālāku IMI sistēmas paplašināšanu. Tas arī būtu viss, bet, protams, es labprāt atbildēšu arī uz jūsu jautājumiem. Lielas paldies Mārijānai. Man likās, ka šī informācija bija ļoti noderīga. Tagad ir daudz vieglāk saprast, kādi rīki ir pieejami Eh, kompetentajām iestādēm. Ir eh, pieteikušies vairāki eh, jautājumu uzdevējiem, un pašam arī ir vairāki jautājumi. Un es teikt gribētu lūgt, vai kāds grib, grib uzdot jautājumus. Nu, ja neviens nav pieteicies, tad varbūt es varētu sākt. Nē, Verņē kundze. Es varbūt varētu izmantot savas priekšsēdētāja priekšrocības un uzdot divus jautājumus, kas ir saistīti savā starpā. Pirmkārtām, vai jums ir kādas norādes par apmēriem, kādos šī sistēma tiek izmantota, kādā mērogā tā tiek izmantota attiecībā uz pārobežu aktivitātēm? Vai ir kādas iestādes, kas vairāk lieto šie sistēmu nekā citas? Un otrs, kas ir saistīts ar trauksmes signāliem, kā jau jūs zināt, viens no galvenajiem punktiem, kas ir radījis daudz bāžu, ir pacientu drošība un uh, runa par medicīnas speciālistiem, kuriem ir tiesības ārstēt pacientus. Šie dati ir ļoti jutīgi, un te mēs uh, saskaramies ar datu aizsardzības jautājumiem. Jūs ļoti skaidri norādījāt, ka jums ir radušās bažas šajā sakarā, bet noteikti, ka pastāv arī vairākie piekļuves līmeņi, kas drīkst piekļūt šādai informācijai par medicīnas speciālistiem. Tie varbūt ir atšķirīgi dažādās valstīs, un tad, kad šīs medicīnas speciāls dodas uz citu valsti, tad šī informācija sāk atšķirties, un līdz ar to iestādes neseņem vajadzīgo informāciju, kas ir saistīta ar uh, šiem pacientiem un veidu, kā viņi ir ārstējuši pacientus. Šāda veida sistēmā šādu informāciju noteikti varētu atrast. Daži varētu lūgt sniegt leģitīmu informāciju, jo varbūt kāds gribētu uh, izveidot trauksmes signālu, bet nedrīkst to darīt uh, šo datu aizsardzības likuma dēļ. Merci. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Jūs jau uzdevāt trīs ceturdaļas no maniem jautājumiem, un tādēļ runāšu ļoti īsti. Un es uh, darba grupa, kādas darba grupas sastāvā m, mm, izskatu jautājumus par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, un mēs uh, vēlētos izveidot tādu profesionālo kārtīti. Uh, bet eh, līdz tam brīdim mums ir jādomā par to, kā nodrošināt iekšējā tirgu efektīvu speciālistu mobilitāti un kā šos pasākumus um, īstenot pēc iespējas ātri, lai atz, nodrošinātu kvalifikācijas atzīšanu speciālistiem, viņu mobilitāti un arī, lai nodrošinātu garantijas uh, pilsoņiem un lai to izdarītu pēc iespējas ātri. Vai ir vēl kādi citi jautājumi? Saka priekšsēdētājs lūdzu. Gebhardas kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji. Man pirmkārtām ir jāsaka, ka mani ļoti patīkami pārsteidza visa šī sistēmas attīstība. Es eh, atceros pirmās prezentācijas, kas eh, bija vēl tādas eh, diezgan raupjas, un mēs vēl meklējām veidu, kā tas viss varētu darboties. Es redzu, ka šī sistēma ir ļoti labi progresējusi pa šo laiku, to es vēlējos noteikti uzsvērt. Un eh, tāpat arī ir atrisināti jautājumi, ka, piemēram, vairs šo sistēmu nevajag instalēt datorā, mums ir mm, kļūsi daudz vienkāršāka piekļuve, tāpat arī mēs redzam, kā ka Eh, viss tas funkcionē, jo galu galā datorsistēmas ir dažādas. Manuprāt, visi šie problēma jautājumi tagad ir atrisināti. Tas, manuprāt, ir ļoti labi. Man būtu daži papildi jautājumi. Ir pilnīgi skaidrs, ka tagad ar šo jauno sistēmu ir pārvarēta problēma, ar ko mēs saskārāmies ilgu laiku. Uh, proti eh, par kāda mm, veida profesionālajām kvalifikācijām šo sistēmu var izmantot. Es redzu, ka patiešām tagad ir ap, aptvērtas visas nozares bez jebkādiem ierobežojumiem. Tas, eh, manuprāt, ir eh, tomēr jautājums, bet šķiet, ka atbildība ir acīm redzama. Nākamais jautājums ir par trauksmes signālu sistēmu. Pakāpojumu direktīvā arī uh, tas būs iekļauts. Ja es pareizi esmu to sapratusi, tad e, šī e, trauksmes signāla attiecas tikai uz tiem pakalpojumiem, kas ir iekļauti pakalpojumu direktīvā. Tieši tāpēc e, tas, ko tikko minēja priekšēdētājs attiecībā uz medicīnas pakalpojumiem, tie netiek iekļauti šeit, jo tie nav paredzēti arī pakalpojumu direktīvā bet eh, man šķiet, ka mm, priekšsādētājs jau minēja, ka šajā jomā būtu ļoti svarīgi nodrošināt trauksmes signālus. Varbūt eh, varētu to paplašināt arī uz citām nozarēm, piemēram, ja kāda dalībvalsts redz, ka ārsts ir zaudējis eh, savu diplomu un dodas uz kādu citu valsti, tad droši vien šī dalībvalsts uzreiz neizmanto šo sistēmu. Uh, Kādas procedūras būtu iespējamas šādā gadījumā? Ko varētu darīt šajā sakarībā? Otrs jautājums šajā pašā saistībā ir tas, ka jūs teicāt, ka ir jānorāda, kādām dalībvalstīm šis trauksmes signāls tiks sūtīts, un ka vajadzētu šo valstu sarakstu veidot pēc iespējas īsāku. Taču, ja mēs vēlamies sacelt trauksmi, ja dalībvalsts redz, ka ir radušies draudi kādas personu grupas vai kāda individa dēļ, tad es īsti nezinu, uz kuru valsti tad šie cilvēki dosies. Varbūt būtu prātīgāk šādā gadījumā paredzēt eh, iespēju mm, informēt visas dalībvalstis. Nevajadzētu uzskatīt, ka tā ir eh, sistēmas eh, pārliecīga izmantošana. Kā tad es eh, zinu, ka, ja es vēlos informēt par kādu cilvēku no Vācijas, ka man būtu jāinformē tikai Francija vai Polija, varbūt šie cilvēki dosies uz Dāniju vai Luksemburgu, un tad šīs pēdējās valstis nebūs trauksmes signālu saņēmušas. Tādi būs mani jautājumi. Thank you very much. And finally, then... Paldies, Haidi Rūle. Man būtu pavisam īss jautājums, un tas ir saistīts arī ar Harboru kunga jautājumu par pielietojumu. Es eh, zinu, ka sākumā dažās dalībvalstīs bija bāžas vai šaubas vai eh, vilcināšanās eh, pielietot šo sistēmu. Uh, No manas puses gribētu jautāt, vai ir eh, zinām kāda statistika, eh, kā dalībvalstīs tiek izmantota šo sistēmu, un ko mēs varētu darīt, eh, lai nodrošinātu, ka visi patiešām ievieš šo sistēmu. Okay. Um, any... Paldies, vai vēl kāds jautā jums, ja ne, tad dodu jums iespēju atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Uh, Jā, paldies. Uh, vispirms jautājums par to, cik šī sistēma ir izmantot. Šajā sistēmā ir pašlaik reģistrēts 6300 iestādes un uh, šī, šo lietotāju skaits ar vienu pieaug, bet patiesībā tikai 10% no šīm iestādēm aktīvi darbojas sistēmā. 90% ir reģistrējušās formāli, bet sistēma neizmanto, jo nav tādu pārobežu lietu, vai arī šīs tādas vienkārši nezin, ko ar sistēmu iesākt. Un mums ir jāanalizē situācija, lai varētu to uzlabot. Par pieprasījumu skaitu IMI sistēmā. Šogā, šobrīd šis skaits ir 160 mēnesī. Tas nav īpaši daudz, ņemot vērā to aptvērumu, kas ir. Lielākā daļa ir saistīta ar profesionālām kvalifikācijām. Uh, Uh, pakalpojumu jomā sistēmas lietošana ir uh, diezgan ierobežota, un uh, datus sīkāks jūs varat saņemt mūsu mājaslapā, mūsu gada pārskatā. Tālāk par šiem trauksmes signāliem. Politiski ir izlēmts, ka pieeja ir tāda, kāda tā ir. Mēs nodarbojamies ar tehnoloģisko pusi, mēs nevaram šādus lēmumus pieņemt ir šādiem trauksmes signāliem nepieciešams stabils juridiskais pamats, jo šeit ir runa par personas datiem. Visam ir jābūt paredzētam tiesību aktos vispirms, un ir arī nepieciešami dažādi drošības pasākumi. Es, mēs pēc tam varam šo IMI modulī uh, pārveidot atbilstoši tām prasībām, kas pastāv. Tas nav tik sarežģīti. Tālāk par profesionālo karti. Mēs šobrīd vedam sarunas ar profesionālajām asociācijām, lai izvēlētos labāko modeli. Uh, Un ir arī domā, mēs domājam arī par to, kā sasaistīt IMI sistēmā šo profesionālo karti, un tas tiešām būtu ļoti labi, jo šīs visas iestādes jau ir reģistrētas mūsu sistēmā, mums jau ir saziņas kanāls, un, protams, ir jāizlem, kā šī karta izskatīsies, kā tā darbosies, bet uh, sistēmas adaptācijai būtu vajadzīgs ne vairāk kā pusotras gads. Eh, šobrīd ir 35 profesijas iekļautas sistēmā. Uh, bet mēs esam jau vienojušies ar dalību valstīm, ka līdz 2012. gada beigām mēs iekļausim visas 800 reģistrētās profesijas. Dažas no tām ir reģis, eh, regulētas tikai vienā vai divās dalību valstīs dažkārt, bet, kad tās tiks iekļautas sistēmā, tad visām dalību valstīm būs jāizlem, kuras iestādes būs uh, atbildīgas par šo profesiju regulēšanu. Un uh, līdz ar to mēs esam nolēmuši līdz 2012. gadam iekļaut sistēmā visas profesijas. Mm, Gebhārds kundze uh, runājot par šiem trauksmes signāliem norādīja, ka uh, veselības pakalpojumi nav iekļauti šajā sistēmā juridiskais pamats šeit ir pakalpojuma direktīva un pakalpojuma direktīvā veselības aprūpas pakalpojumi nav iekļauti. Tālāk par to, kam šie trausmes signāli tiek nosūtīti, vai tikai dažām valstīm vai visām valstīm. Atklāt runājot, šāda sistēma ir izmantota tikai vienu reizi pagājušo uh, gadu laikā par uh, par gidiem, kam nebija atbilstošas profesionālās kvalifikācijas un kas darbojās arī citās valstīs. Un tādēļ mēs nolēmām nosūtīt brīdinājumu tikai šīm divām attiecīgajām valstīm, kurās gidi darbojās. Protams, ja nav skaidrs, kādās valstīs šīs personas ir paredzējuši darboties, tad, protams, labāk ir atzīmēt visus, uh, uh, visas iespējas, bet ja ir precīza informācija pieejama, tad ir uh, jānosūta ierobežots brīdinājums. Tā tas ir noteikts uh, pakalpojumu direktīvā, ka ir jāņem vērā mm, datu, personas datu aizsardzības apsvērumi, bet, protams, uh, jānorāda, ka šie lēmumi tiek pieņemti politiskā līmenī un mēs tos tikai izpildam. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies par to, ka jūs uh, ieradāties uh, pie mums un mūs informējāt par šīs sistēmas darbību, un es uh, domāju, ka mēs tiksimies arī nākotnē, uh, jo sistēma attīstās, un domāju, ka šī informācija mums bija ļoti aktuāla un nepieciešama. Mums ir uh, arī uh, grupa, kura strādā pie šiem jautājumiem, runājot savulaik, kad tika pieņemta pakalpojuma direktīva, mēs runājam arī par tiem instrumentiem, kas ir nepieciešami, lai šos tiesību aktus īstenotu dzīvē un lai veicinātu iekšējā tirgus darbību, lai veicinātu cilvēku mobilitāti kvalitāti, eh, kā jūs eh, eh, zināt, galvenokārt sūdzība šai sakarā tiek pieņemtas par, saņemtas par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas atteikumiem. Un es pateicos mūsu viesē no komisijas par uh, sniegto informāciju un šo sarunu. Pirms uh, Mēs uh, sagaidām uh, komisāru dalī. Es gribētu informēt uh, kolēģus par to, kas tika runāts vakar koordinātoru sanāksmē. Koordinātori nolēma, ka mēs sagatavosim divus nenormatīvos uh, atzinumus. Viens būs par uh, Uh, Eiropas semestri, kur uh, atbildīgais būs no S un D grupu, un otrs atzinums būs starptautiskās tirzniecības komitejai uh, par, par, par bezbarjeru tirzniecību, un atbildīgā būs tautas partijas grupa. Tāpat mēs uh, ap uh, Svensones kundze būs mūsu referente par uh, patērētāju politikas stratēģiju. Tas ir ļoti būtisks ziņojums. Tāpat mēs esam lūguši atļauju sagatavot jaunu pašiniciatīvas ziņojumu, uh, reaģējot uz uh, komisijas uh, paziņojumu par uh, vērtējumu sistēmu iekšējām tirgumu un solvit. Tas būs tāds apvienots ziņojums, un šis darbs tiks uzsākts, kad mēs būsim pabeiguši vienu no pašreizējiem pašiniciatīvas ziņojumiem. Uh, Tālāk esam saņēmuši informāciju no komisijas par uh, uh, darbu uzsākšanu pie jaunām direktīvām. Uh, šeit ir runa par deviņām direktīvām. Viena ir par um, mēru instrumentu direktīvu, tātad šeit tiks sagatavots atsevišķs ziņojums. Mums ir arī uzsākt sarunas ar citām komitejām un varu jūs informēt, ka e, juridiskās komitejas priekšsēdētais ir piekritis organizēt padziļinātu sadarbību par alternatīvo strīdu izšķiršanas mehānismu un ka mums būs ekskluzīva kompetence patērētāja aizsardzības jomā un kredītu līgumu jomā attiecībā uz mājokļiem. Tāpat gribu pievērst īpaši jūsu uzmanību vienotā tirgus fórumam, kas notiks 3.4. oktobrī Krakovā ar lielu polijas prezidentūras atbalstu. Uh, tā ir pirmā reize, kad uh, šāds pasākums notiek, un uh, mēs lūdzām uh, parlamenta vadībai nosūtīt paplašinātu delegāciju uz šo fórumu. Ir paredzēta arī tikšanās ar Polijas deputātiem 10. un 11. oktobrī, lai uh, apspriestu um, darba prioritātes. Tie bija tie galvenie jautājumi, ko mēs apspriedām. Un uh, noslēgumā Repo kungs ieradās pie koordinatoriem par grozījumiem uh, patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības jomā, un Repokungs lūdza koordinātoru atbalstu uh, vienošanās panākšanai pirmajā lasījumā ar padomi par uh, diezgan nelielu grozījumu uh, lai mēs varētu uzreiz uzstākt sarunas un panākt vienošanos par šo groz, šā grozījuma pieņemšanu pirmajā lasījumā. Tie bija tie svarīgākie punkti, kas tika izrunāti. Tagad pie mums jau ir ieradies uh, komisārs Dalī, mēs viņu sirsnīgi sveicam uh, mūsu vidū, un uh, viņš mūs informēs par uh, savu darba programmu šajā ļoti svarīgajā darbības jomā. Mums jau ir izdalīts arī dokuments, kurā ir atspoguļots jūsu iecerētās iniciatīvas. Un gribu jūs informēt arī, ka Svensonas kundze, kur ir uh, ziņo, referente par mūsu pašiniciatīvu ziņojumu par patērētāju tiesību aizsardzības stratēģiju, ir zālē. Uh, Un uh, tagad dodu jums vārdu, komisāra kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Atvainojos, ka nedaudz uh, aizkavējos. Godātie deputāti, man ir liels gods būt uh, pie jums šodien, lai uh, apspriestu uh, manu atbildības jomu ar jums. Pēdējo, pēdējā laikā kļūst arvien skaidrāks, ka Eiropā ir nepieciešama ciešāka sadarbība patērētāju tiesību jomā, lai sasniegtu uh, mērķus, uh, kas ir paredzēti 2020. gada programmā. Uh, ir uzlabojot uh, patērētāju situāciju, mēs varam uh, veicināt izaugsmi iekšējā tirgū. Un mums ir jānodrošina labāka patērētāja aizsardzība, lai viņi varētu labāk izmantot iekšējā tirgus priekšrocības. Kad mēs runājām par patērētāju tiesību stiprināšanu, uh, šim jautājumam ir jābūt mūsu uzmanības centrā ir jāpanāk, lai patērētājs būtu iekšējā tirgus darbības centrā. Bet kad es runāju par uh, šo jautājumu. Mēs runājam ne tikai par tiesību pastiprināšanu, bet arī par iespējām šīs tiesības izmantot. Ir jāizveido tāda sistēma, lai uh, nodrošinātu patērētāju tiesību garantijas un lai arī patērētāji būtu informēti par to, kā labāk izmantot iekšējā tirgus dotās priekšrocības preču un pakalpojumu uh, jo, uh, iegādes jomā. Ir uh, jādomā par standartu nodrošināšanu, ir jādomā par patērētāju izglītošanu, jo tas veicina at, tirgus attīstību un inovācijas, ceļ pats pakalpojumu kvalitāti. Galvenie ieguvēji būs patērētāji. Mums ir jāstājas pretī globāliem izaicinājumiem. Ņemot vis, vērā visu iepriekš teikto, mēs sagatavojam jaunu uh, patērētāju tiesību stratēģiju. Es uh, saprotu, ka vakar jau jums bija iespēja uzklausīt vi komisijas viceprezidenti Redingu, kura jūs informēja par dažādām iniciatīvām patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Mums ir nepieciešama sadarbība, lai nodrošinātu tādu aizsardzības līmeni, ko pieprasa mūsu patērētāji Neiedziļinoties uh, iniciatīvu detaļās, es uh, informēšu jūs par uh, to, kas ir iecerēts, lai stiprinātu patērētāju tiesības. Un man būs liels, uh, ar lielu interesi uzklausīšu arī jūsu viedokli. Nesen publicēto pētījumu rezultāti liecina par to, ka patērētāji nav informēti par savām tiesībām. Patiesībā patērētājiem ir jākļūst par Eh, iekšējā tirgus karali. Un eh, visiem patērētējiem ir jānodrošina tiesības, lai tie pēc, labākās, pēc iespējas labāk varētu izmantot iekšējā tirgus priekšrocības, lai uh, tie saņemtu informāciju un lai būtu garantēta patērētāja tiesība aizsardzība. Uh, ir jāsniedz patērētājiem saprotama un ticama informācija, un uh, Eh, ir jānodrošina iespēja izvēlēties, izmantojot visus eh, modernos informācijas eh, līdzekļus, tā skaitā internetu. Un ļoti svarīgi ir šajā procesā iesaistīt patērētāju tiesību organizācijas. Jaunajā stratēģijā būs arī paredzēts Eh, sniegt atbalstu stiprām patērētāju organizācijām, kas tiešām sniedz, varēs sniegt uh, palīdzību patērētājiem. Pats par sevi saprotams, ka šādai stratēģijai ir nepieciešama arī uh, nepieciešams zinātņu pamats un ir jāpārzina patērētāju uzvedība. Un es kā komisārs, kas ir atbildīgs par patērētāju politiku, rūpēšos par to, lai patērētāju intereses tiktu iestrādāts visās būtiskākajās Eiropas Savienības politikās un lai patērētāji būtu ieguvēji no šīm politikām. Komisijas prezidents Barozo ir norādījis, ka iekšējā tirgus priekšrocībām ir jānonāk pie katra patērētāja Uh, Greka un Monti uh, ziņojumos ir arī norādīts, uh, ka ir nepieciešams veikt pasākumus, un šādi pasākumi jau ir iecerēti vienotā tirgus aktā. Jau daudz ir sēts, bet, lai mēs gūtu rāžu, vēl ir daudz jāpastrādā. Es vispirms vēlētos pateikties komitejai par to, ka 16. mārtā tika organizēta augsta līmeņa tikšanās par vienotā tirgus aktu, un tas uh, liecina par apņēmību uh, stiprināt uh, juridisko ietvaru pārobežu transakcijām. Es vēlos pateikties arī Kalnietes kundzei, kura uh, uzsvēra uh, uh, ADR uh, sistēmas svarīgo sva, lielo nozīmi un uh, pieaugošo lomu pašreizējās struktūrās. Arī uh, sabiedriskās konsultācijas liecina par uh, to, cik tas ir būtiski. Mēs esam kontu, konsultējušies ar uh, simtiem ieinteresēto pušu un pētījuma rezultāti ir publicēti. Šobrīd ir iecerēts izveidot divus instrumentus - pamatdirektīvu un e, par e, alternatīvo strīdu risināšanas mehānismu un par pārobežu sadarbību Mēs veicām uh, pētījumu par šo jautājumu, esam saņēmuši 18 tūkstoši atbildi un ir uzdots uh, Redings kundzei sagatavot uh, paziņojumu līdz šā gada beigām. Tāpat svarīgs aspekts ir produktu drošība, un tādēļ mēs esam paredzējuši pārskatīt produktu drošības direktīvu. Šobrīd tiek veikts ietekmes novērtējums esmu paredzējis uh, iesniegt uh, viceprezidentam Tajānī uh, priekšlikumu par tirgus uzraudzības pasākumiem, lai nodrošinātu efektīvāku tirgus uzraudzības iestāžu darbu, vienādu spēles noteikumus uzņēmējiem un vis, galva, vissvarīgākais, lai nodrošinātu drošus preces Eiropas uh, patērētājiem. Uh, Un runājot par preču drošību, es gribu informēt arī par starptautisko sadarbību, tīpaši ar Ķīnu un ASV. Un jūs priekšsēdētājs arī varēja pārliecināties par šā uh, darba norisi ap, savā Ķīnas apmeklējuma laikā. Un uh, mēs apzināmies, cik šis process ir svarīgs Eiropas patērētājiem. Runājot par nenormatīvām iniciatīvām. Uh, arī tādas tiek veiktas. Uh, komisija atbalstā patērētāju sadarbības tīklu un nākošā, uh, nākošajā mēne, uh, nākošajā mēnē mēs uzsāksim jaunu uh, iniciatīvu, lai pastiprinātu šā tīkla darbību un lai veicinātu uh, to, ka arvien vairāk tiek ņemtas vērā patērētāju vēlmes un uh, ieceres. Tāpat ir uh, jāpastiprina sadarbība ar nacionālajām iestādēm, kas atbildīgs par patērētāju tiesību aizsardzību. Uh, ir nepieciešama Eiropas dimensija, ir jomas, kurās ir jāpastiprina darbs pie uh, tiesību normu ieviešanas. Mēs veicam arī pastāvīgu šās regulas uh, īstenošanas uh, izvērtējumu. Um, ir jā. Ja vērtē kopumā normatīvu aktu darbība patērētāja tiesība aizsardzības jomā, lai varētu šo situāciju uzlabot. Es kā atbildīgais komisārs par patērētāju politiku esmu investējis lielus resursus, lai integrētu patērētāju interešu jautājumus Eiropas Savienības politikās. Es gribētu minēt tikai dažas no prioritātēm. Uh, runājot par uh, finanšu pakalpojumiem un patērētāju kredītu direktīvu, es cieši sadarbojos ar komisāru Barņē, lai nodrošinātu banku uh, nodevu lielāku caurskatāmību un esmu apmierināts ar līdz šim sasniegtiem rezultātiem šīs sadarbības ietvaros. Un jaunākais piemērs ir hipotekārie kredīti. Tāpat mēs sadarbojamies enerģētikas politikas jomā, un ir jānodrošina, lai šies priekšrocības izjustu arī konkrēti patērētāji. Strādājot pie digitālās darba kārtības, mēs strādājam pie vienotām Eiropas licencēm digitāliem datiem, nodrošinot personas datu aizsardzību un rūpējoties par patērētāju interesēm, lai viņiem būtu pieejami piedāvājumi par izdevīgām cenām. Tāpat esmu iesaistījies jaunās intelektuālā īpašuma stratēģijas izstrādē, ko komisija apstiprinās šonedēļ. Un uh, mēs uh, esam cieši paredzējuši sadarboties ar IMCO darba grupu par e-komerciju. Uh, un kopā ar komisāru Barņē izstrādājam jaunu stratēģiju e-komercijai. Es uh, turpināšu darbu, lai nodrošinātu, ka visiem patērētājiem ir pieejami jauni telekomunikāciju pakalpojumi par izdevīgu cenu. Tāpat mēs uh, rūpējamies par pārtikas ķēdes drošību, uh, mēs veidojam pat mazumtirzniecības un vairumtirzniecības fórumu, lai nodrošinātu ilgtspējīgšās jomas attīstību. Tāpat rūpējamies par patērā, e, pasažieru tiesību aizsardzību, pārvadātāju maksātnespējas gadījumā. Un visās politikās ir jāpaturprātā patērētāju intereses. Kopā ar komisāru Redingu mēs strādājam pie patērētāju tiesību aizsardzības tiesiskās bāzes stiprināšanas. Uh, no šā gada ir paredzēts, ka es sagatavošu katru gadu pārskatu par to, kā patērētāju intereses tiek integrētas Eiropas Savienības politikā. Martā tika publicēts piektais pētījums par, par patērēju tiesībām attiecībā uz interneta pakalpojumiem lai veidotu efektīvu patērētāju politiku, ir nepieciešams labāk saprast patērētāju uzvedību. Un, un to mēs arī integrēsim savā darbā. Noslēgumā gribu teikt, ka mums ir jāizveido pēc iespējas labs, laba likumdošanas bāze, jānodrošina tās īstenošana un Vissvarīgākais ir, lai patērētāji paši apzināto savas tiesības un tās īstenotu. Bez patērētāju aktīvas līdzdalības mēs izvirzītos mērķus nevaram sasniegt. Patērētājiem ir jābūt mūsu stratēģijas centram nākotnē. Un uh, viņiem mums ir arī jānorāda, kādā virzienā jāvirzās gan Eiropas, gan nacionālā līmenī, un tādēļ ir nepieciešams veikt pasākumus plašai patērētāju informēšanai par uh, viņu tiesībām. Pat ja pastāv finansiāli ierobežojumi, tomēr es uzskatu, ka patērētāja tiesību fin pasākumu finansējums ir jāsaglabā vismaz pašreizējā līmenī arī nākošajam um, plānošanas periodam. Es uh, sākot uh, pildīt savus pienākumus, izvirzīju sev par mērķi nostādīt patērētājus uh, pirmajā vietā un vienmēr esmu arī strādājis, lai sasniegt šo izvirzīto mērķi, sadarbojoties ar komisiju, ar parlamentu un arī ceru saņemt turpmāk jūs atbalstu manā darbā. Paldies! Well, Lielas paldies, komisāra kungs, turpina priekšsādātājs par, to, par šo ļoti plašo un spēcīgo uzrunu. Domāju, ka jūs uh, jau zināt, ka mēs vēlamies, lai jūs būtu šis patērētāja tiesība bruņinieks, kas eh, tās aizsargā. Un jūs jau droši vien arī zinat, ka mēs atbalstam jūsu lomu šai, šai jomā. Mēs esam iesaistījušos virkni projektu, darbojamies papildus ar jūsu dienestu. Un šobrīd esam sākuši strādāt arī pie stratēģijas par patērētāju interesēm, kaut kas tāds, ko mēs jūs jau lūdzām darīt, un lieliski jūs esat to sācis darīt. Man interesē, ka jūs esat veids šo patērētāju tiesību stiprināšanas aptauju. Varbūt jūs varētu iesniegt mums šādu dokumentu. Um, nu, šīs tikšanās rezultātā ir pieteikušies virkni kolēģi, kas vēlas uzdot jautājumus. Nākšu klājā ar priekšlikumu. Domāju, ka būtu tikai atbilstīgi, ja vispirms tiktu dots vārds referentiem, kas strādā pie patērētāja aizsardzības jautājumiem. Jūs jau savā uzrunā viņu vārdus pieminējām, tad, tad varētu uzklausīt viņu jautājumus vispirms, pēc tam sakot koordinātoru jautājumu. Es tas, domāju, tas būtu tāda jauka pārmaiņa, jo tie īsti eksperti taču arī šeit ir un sēž mūsu vidū. Tātad referenti, ko es ievēroju, es šeit tiešām iekļaušu arī Arijas kungu, kas strādā pie digitālās ekonomikas, ko jūs pieminējat, un tātad. No, Svensons kundze, tā būs pirmā. Šādamos kungs, kas strādās pie patērētāja drošības jautājumiem. Frašvāra Raptī, kungs Raptī, kundze. Tātad šie pieci referenti vispirms un pēc tam Švāb, Švābkungs, Gepards kundze un uh, citi koordinātori. Nu, ja kāds vēl grib pievienoties runātā sarakstam, jūs to varat darīt. Tātad vispirms Svensons kundze jums vārds. Lielas paldies priekšādātāji, ka dodat man vārdu. Man jāsaka, es ar nepacietību gaidu iespēju sastrādāties šai komitejai ar pārējiem kolēģiem pie šiem jautājumiem. Protams, es gribu teikt paldies arī Dalīkungam ka viņš varēja ierasties pie mums šodien un mūs uzrunāt. Gribu pateikties viņam arī par šo visaptvarošo darbu programmu, ko viņš licis mums priekšā. Kā jau priekšādātājs teica, arī es esmu pārliecināta, ka vīzija mums ir vienota. Mums ir viena un tā pati apņēmība aizsargāt patērētāju tiesības. Jā, man ir virkni jautājumu, ko vēlos jums arī attiecīgi uzdot. Parlaments šobrīd plāno sagatavot ziņojumu par patērētāju politikas stratēģiju. Bet esam redzējuši, kas notiek ar patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu. Redzam, ka nevar notikt pilnīga harmonizācija un tāpat arī nav vēlama. Turklāt saņēmām arī paziņojumu uh, no komisijas, kur tiek runāts par 12 pamatjomām vienotā tirgus aktam, un tāpēc man pirmais jautājums ir šāds. Kāds ir jūsu prioritātes komisijā? ko jūs ietversiet šajā ierosinātajā stratēģijā patērētāja politikas jomā 2013. gadam un vēlāk? Un otrs jautājums ir šāds. Tas ir par iekšējo tirgu un jauniem komunikāciju instrumentiem patērētājiem Eiropā tiek piedāvāt ar vien vairāk pakalpojumu, ar vien vairāk preces, un tas, protams, ir viss ļoti labi, bet tajā brīdī, kad kaut kas noiet greizi, tad jāsaka, ka patērētājs sastopas ar ļoti būtiskām problēmām un nespēja atrisināt eh, jautājumus, par kuriem viņiem ir sūdzības. Eiropas tautsēmniecība šā ziņā virzās uz priekšu, un tāpēc mums nepieciešams daudz vairāk strādāt pie patērētā tiesību stiprināšanas. Es domāju, ka jūs visi piekrītat ideiski šai pieejai. Bet līdz šim eh, Sanko ģenerāldirektorāts ir vairāk strādājis pie procedūrām, nevis pie mērķu noteikšanas Mums gal galā ir jāsaprot patērētāju, patērētāju perspektīvu jāieintegrē mūsu politikā, un te es runāju gan par izglītošanu, gan par patērētāju tiesību aizsardzības organizācijām. Nu, protams, visas šīs iniciatīvas nenoliedzami ir ja vērtējums atzinība, bet mums ir vajadzīgi spēcīgāki pasākumi, spēcīgāki instrumenti, kas ļautu šos mērķus attiecīgi arī sasniegt. Mums ir jāspēj patērētāji nolikt šīs koncepcijas pašā būtībā, pašā sirdī. Laikā no februāra līdz aprīlim Sanko ģenerāldirektorārs sveica konsultācijas, lai apskatītu galvenos juridiskos principus, kas saistīti ar kolektīvu sūdzību iesniegšanu. Esam skatījušies arī uz to, kā patērētāji var pildīt savu lomu lūk šajās juridiskajās sistēmās 27 dalībvalstīs. Jautājums dalīkums ir šāds. Kā varam īstenot atsevišķus konkrētus pasākumus? Ko komisija plāno darīt, lai pavirzītu uz priekšu eh, šo konsultāciju procesu, lai rēģētu šo konsultāciju procesu un tajā saņemtu informāciju? Turklāt par vienotā tirgus aktu runājot. Priekšādātājs lūdzu runātājs teikties īsāk, jo mums ir ļoti daudz runātāju. Gribētu jūs eh, lūgt jautājums izteikt vienkārši lakoniskāk, priekšsēdētājs pārtrauc. Jo jāsaka, ka citādi citiem nebūs iespējas dot jautājumu, turklāt jums jau kā referentē būs vēl iespēja par šiem jautājumiem izrunāties, vai ne tā? Jā, man ir vēl daudz jautājumu, saka Svensons kundze. Uh, Un, protams, ka es varu to uzdot arī, tos uzdot arī kādā vēlākā laika posmā. Esmu pārliecināta, ka sadarbība būs lieliska. Un tāpat labprāt gribēšu dzirdēt arī kolēģi teikt to nenoliedzami, tā lai varu saņemt pēc iespējas lielāku atbalstu strādājot pie savu ziņojumu. Nu labi, tad pietaupīšu jums šo savus pārējos jautājumus. Priekšādātājs turpina. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Dalīkungs priecāsies, ka jūs, jūs viņam nosūtīsiet tos rakstus. Šaldemos skundze. Paldies! Liels paldies! Paldies komisāru kungam par šo prezentāciju. Tā bija ļoti interesanta, nenoliedzam. Jūs arī parādījāt, cik ļoti pilns apņēmības jūs esat strādāt vienotā tirgus labā un cik gatavs esat aizsargāt patērētāju tiesības. Un esmu īpaši priecīgi par to, jo strādāju pie, pie produktu drošības jautājumiem. Un eh, ar prieku konstatēju faktu, ka jūs teicāt, ka gatavojaties pārstrādāt uh, Eh, preču drošības direktīvu, bet man ir brīvi jautājumi. Pirmais jautājums, vai vēlaties strādāt, kā, kā vēlaties šo pārskatīšanu īstenot? Vai tā būs tikai, vai tā attieksies tikai vienīgi uz šo direktīvu, jeb tomēr jūs skatīsiet to plašākā kontekstā un ņemsiet vērā arī jaunās iniciatīvas uh, likumdošanas jomā? Un otrs jautājums, ko gribēju jums uzdot. Uh, Mēs zinām, ka pastāv milzīgas problēmas ar tirgus uzraudzību šobrīd, un, eh, lai radītu pilsoņos uzticēšanos, paļāvību ir nepaciešams nodrošināt eh, attiecīgu aizsardzību iekšējā tirgus eh, līmenī. Ļoti daudzās dalību valstīs pastāv problēma ar tirgus uzraudzību, kā jau teicu, tieši tāpēc, ka nepietiek līdzekļu lai nodrošinātu iekšējā tirgus drošību, un tie ir vajadzīgi. Un, komisārkungs, ko jūs domājat darīt, lai rastu šādus papildus finanšu līdzekļus, kas ļautu uzlabot tirgus uzraudzību un, attiecīgi, arī preču drošību? Paldies! Uh, you, Paldies, Šādamos kundzei, tālāk Raušforkungs. Merci, monsieur. Paldies, priekšādātāji. Paldies, komisārkungs augstu vērtēju jūs izteikta paustās ambīcijas un eh, vēlu jums, protams, visu to labāko un eh, Un labi, ka jums ir izdevies sākt strādāt pie šī vienotā tirgus deklarācijas un šī jūsu informācija par strīdus risināšanu nenoliedzami ir svarīgs temats. Mēs esam gatavi jums palīdzēt tā, lai galu galā šī direktīva ļoti strauji tiktu arī pieņemta un labot. Un, protams, jums ir taisnība, kad runājat, ka šim punktam ir liela nozīme. Gribēju jums uzdot šādu jautājumu. Visu šo ietvaru pašā būtībā ir viens gadījums, kas ir ļoti konkrēts un uh, kurā mums jāvirzās uz priekšu ļoti ātri, un tas ir, uh, lūk, uh, jautājums par pasažieru tiesību aizsardzības direktīvas pārskatīšanu. Jo tieši šajā gadījumā īpaši svarīga direktīvas piemērošana uh, ir jāspēj aizsargāt patērētāju tiesības šai jomā, jo, kā jūs zinat, ir ļoti daudz neapmierinātības pilsoņu vidū šai ziņā, un tajā pašā laikā šis jautājums ir kaut kas tāds, kas varētu palīdzēt iekšējiem tirgum tālāk attīstīties ar minimālu harmonizāciju. Jo šobrīd, jāsaka, uzņēmumiem ir ārkārtīgi liela izdevumi, ja tie vēlas pielāgoties šai direktīvai, Un šo jautājumu uzdod arī tāpēc, ka mēs gaidījām, ka šī direktīva tiks pārskatīta jau līdz 2011. gada vidum, bet šķiet, ka šeit ir bijusi kavēšanās, vai ne tā? Uh, vienkārši gribēju vaicāt, kāds tad ir jūsu viedoklis šai ziņā, kāds jūsu sajūtas un ko esat ar kolēģiem spriedzis tieši šī jautājuma kontekstā. Paldies, tālāk rāptīkundzē vārds. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Νταλή για την παρουσία σας. Λες παλδίες πρέξα, δατάι. Paldies arī Dalī kungam par sniegto prezentāciju un par viņa līdzšinējiem komentāriem. Gribēju atgriezties pie kolektīvo sūdzību jautājumu. Jūs jau labāk zināt vēl par mani, ka šis jautājums tiek skatīts jau ārkārtīgi ilgi, un jautājums, ko vēlas uzdot, ir šāds. Grieķijā mēs mēdzam teikt, ka cilvēki me anisihī. Ja mēs... Pat ja gaļa iziet ārkārtīgi daudz, tad tomēr ausma tik ātri neaust viss, tā tad no vārdiem vien situācija par realitāti ātrāk nekļūs. Vakardien jūs kolēģi Redings kundze ieradās šeit un uh, radās tāda vispārējais sajūta, ka ir tāda zināma ieturēt, ieturēts zināms attālums no patērētājiem. Uh, Jo šķiet, ka Eiromark tomēr pa, sākotnē paredzēja patērētāju no nu, daudz tuvāk šiem tiesību aktiem. Nepieciešams šīs viņu tiesības aiz, aizsargāt, neradot viņos nekādas aizdomas. Un es domāju, ka pilnīgi noteikti tādas iespējas ir. Mēs varam izdarīt spiedienu arī uz jūsu kolēģiem komisijā tā, lai varam nonākt pie paziņojuma jau līdz šī gada beigām. Mums ir vajadzīgs paziņojums, kurā būtu skaidri un gaiši pateikts kas notiks ar tiesību aktiem līdz 2012. gada beigām. Jā, un tagad sāksim eh, dot vārdu referentiem Marijas kungs pirmais. Paldies priekšsādētāji. Pirmām kārtām gribu pateikties komisāram, ka viņš ir ieradies šodien pie mums. Priecājos, ka Sanko ģenerāldirektors ir iesaistīts eh, šajā autortiesību darba grupā. Tas ir uh, ļoti, tā bija ļoti auglīga pieredze. Pirmais jautājums, eh, to sāk uzdot jau Rašvār kungs, respektīvi par šo ADR internetu jautājumu. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja vēlamies eh, veidu, veicināt uzticēšanos e-komercijai, e-tirdzniecībai. Vienā no darba grupas eh, sanāksmēm runājām par Sanko ģenerālu direktorātu pētījumu un par ietekmi uh, ko rada ētītniecības e, e pētījumu, un, nu, jāsaka, mirkļi iespēja, kas zaudētas šajā saistībā. Un e-komercijai šajā gadījumā varētu būt ļoti daudz priekšrocības. Es gribētu, lai jūs parunājat mazliet vairāk par to, un turklāt gribētu, lai jūs arī sniedzat var, uh, informāciju par to. Došu tagad dalīkungs jums vārdu, nu, iespēju atbildēt uz šiem jautājumiem. Kas attiec uz harmonizācijas aspektiem patērētāja tiesība aizsardzības tiesību aktos, mēs jau zinām, ar kādām grūtībām sastopamies. Un šīs grūtības galvenokārt izriet no patērētāju aizsardzības organizāciju, organizācijām attīstītajās valstīs. Viņi baidās par to, ka harmonizācija varētu nozīmēt patērētāju tiesību līmeņu krišanos viņu valstīs kas ietekmētu patērētāju ikdienu. Zīves un jāsaka par šīm tiesībām viņi taču ir cīnījušies gadu desmitiem. Atminos eh, nesen eh, biju Rumānijā, tikos ar patērētāju tiesību pārstāvjiem, tikos, protams, arī ar NVO pārstāvjiem, un viņi toreiz teica, ka Kāpēc mums nav tādas pašas patērētāja tiesības, kā, piemēram, Zviedrijā? Un es teicu, nu, atvainojiet, bet šīs tiesības taču nāk eh, grūtos darba procesos, eh, par tām ir jācīnās eh, ļoti ilgu laiku, lai nonāktu pie šāda augsta līmeņa. Domāju, ka tas, ko mums kā komisijai vajadzētu darīt, mums vajadzētu censties šos standartus pēc iespējas pacelt līdz tādam līmenim, kas mums visiem būtu vismaz pieņemams Tāpat laikā neiesaistoties šajos harmonizācijas aspektos, kas varētu šos ārkārtīgi svarīgos tiesību aktu mērķus atstāt nepiepildītus. Un jāsaka, šie mērķi skat lielāko daļu Eiropas pilsoņu. Un šādi uzlabojumi nenoliedzami ir arī vajadzīgi. Domāju, ka darbā mums, mūsu darbā vajadzētu pievērsties tam, kādas tad ir šīs tiesības Un kas ir šis pieņemamais līmenis, šie minimālie standarti, kādiem būtu jābūt nodrošinātiem visā Eiropas Savienībā, tātad šis obligātais minimums. Un pēc tam, kad būsim to arī panākuši, nu tad, tad jau varam skatīties tālāk. Nu, ideālā pasaulē Es, protams, atbalstītu harmonizēšanu šo patērētāju tiesību aizsardzības jomā, jo domāju, ka tas spētu stiprināt vienoto tirgu, un es esmu pārliecināts spēcīgi vienotā tirgus piekritēs, uzskatu, ka tas nāktu par labu patērētājiem, nu tā, tādā gala punktā. Nu, protams, ņemot vērā visas šīs atsevišķās specifiskās intereses un tā tālāk, bet es domāju, ka šis vienotais tirgus, kas, darbos, kas darbotos efektīvi, galu galā tiešām lielā mērā nāktu par labu tieši patērētājiem, un tas taču arī ir mūsu pirmā pirmais un galīgais mēķis. Bet, lai pie tā nonāktu, es domāju, ka mums ir jāspēr vispirms atsevišķi pakāpeniski soļi šai virzienā. Un, ja runājam par prioritātēm, tad es savā uzstāšanās eh, sākumā šķiet arī noteicu jau mūsu galvenās prioritātes. Tātad pirmam kārtām šie nekaitīguma jautājumi, drošuma jautājumi, pie tiem strādājam darba grupās gan tādā globālā ziņā, Tātad runājam par dažādiem tripartīt, tripušu nolīgumiem, piemēram, ar ASV Ķīnu. Uh, Ķīnas ministrs bija pavisam nesen pie mums ieradies, un uh, mēs ļoti labu darbu paveicām kopā ar viņu strādāt pie šiem aspektiem. Esam izveidojuši arī zināmu koncepciju, kas šobrīd tiek arī akceptēta, lūk, kas attiec uz drošumu nekaitiet gumi jau pie paša rašanās punkta, tātad ražo, saražošanas punkta. Un te mums jādara viss iespējamais, lai pārliecinātos, ka šis drošums, šis nekaitīgums tiek nodrošināts jau pašā, pašā procesa sākumā. Tā mums, lai nav jāiet cauri visām šiem milzīgām organizācijām, procesiem, procedūrām, kas, maks, protams, daudz attiecīgi arī maksā, lai pārliecinātos, ka produkts ir drošs. Nē, es nesaku, ka mums, protams, ir pilnībā jātiek vaļā no visām šādām struktūrām, nē, bet ja nekaitīgumam jātop nodrošinātam jau pie pie, pašas, pie paša izējas punkta, un tādā gadījumā mums investīcijas būs daudz efektīvākas. Un e, mēs pie šī jautājuma šobrīd arī strādājam. Šī koncepcija šobrīd tiek vērsta plašumā, un ar prieku var konstatēt, ka Ķīna arī piekrit šai koncepcijai. Un šobrīd dara ļoti daudz, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināti nekaitīgi produkti jau ražošanas brīdī, un tas tiek kontrolēts jau tajā brīdī. Tas, protams, ir tikai loģiski, jo Ķīnas iedzīvotāji taču arī pelnījuši kvalitāti tieši tāpat kā mēs. Un, nu, protams, ekonomiskā ziņā tas savukārt nozīmē, ka viņiem būtu ļoti labi uzlabot eksporta preču kvalitāti un tādējādi gūt ieņēmumus. Nu, tad tālāk šis kolektīvo sūtību jautājums, kā jau jūs zinat, es eh, izdaru ļoti lielu spiedienu šī jautājuma virzīšanu uz priekšu un eh, papildus uh, šim kolektīvo sūdzību jautājumam, kur sastrādojos ar Mulnijas un Red, kungu un Redings kundzi, es strādāju arī pats atsevišķi vēl pie atsevišķas iniciatīvas par šo alternatīvo strīdu risināšanas, jeb ADR metodi. Jūs skatu, ka tā ir daļa no šī kopējā procesa, un tas patērētājiem ir ārkārtīgi svarīgi. Viņiem ir svarīgi strauji, ātri un efektīvi atrisināt savus sūdzības, šos strīdus, jo lielākoties jau te runājam par tādām nelielu vērtību precēm, uh, un reizēm vienkārši ir, tas ir pārāk, tas ir pārāk, tas sasīts ar pārāk lielām problēmām, viņi vienkārši atsakās no sūdzību tālākas virzīšanas, kas nav pieņemami. Un es domāju, ka kopīgiem spēkiem mēs varam gūt panākumus šai jomā, varam nodrošināt tiesības patērētājiem, bet tāpat laikā mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem. Un esmu dzirdējuši pāris šādas balss, lūk, nu, kāpēc tad mēs neizvarētu izmantot lūk šo ADR arī tālākiem uzņēmumu, savstarpējiem strīdiem un citiem sektoriem? Nu, nē, nē, tev es domāju, mums jābūt piesardzīgi, tam es nevaru piekrist. Es domāju, ka šajā gadījumā šai sistēmai jābūt ļoti specifiskai. Gribu šo ADR ierobežot tikai un vienīgi attiecībā uz patērētāju vajadzībām. Pievērsīsimies šajā gadījumā tieši patērētāju vajadzībām. Ja mēs pēc tam pierādīsim, ka šī sistēma darbojas, nu, labi, tad to var citi arī pārņemt, bet šobrīd domāju, ka mums jākoncentrējas uz ADR tieši tīpaši patērētāju aspektā un kontekstā, jo citādi mēs vienkārši zaudēsim šo fokusu orientēšanos. Situācija kļūs pārāk sarežģīta, mēs nespēsim to ko kontrolēt un jāsaka, šīs sistēmas īstenošanu un pievērošanu mēs atvirzīsim uz priekšu par vairākiem gadiem, un progress netiks gūts tik strauji, kā mēs to vēlētos. Nu, tāda ir mana nostāja šajā jautājumā, bet, protams, es šeit gribētu lūgt arī jūsu palīdzību, un gribu vajadzētu, vai jūs piekrītat manai nostājai. Tālāk komunikācija, jā, protams, tas ir sarežģīts jautājums. Un eh, jau atkal es domāju, ka šeit ir jāmaina pats domu gājiens, jāmaina mentalitāte. Nu, tas ir tas galvenais. Mēs ļoti daudz strādājam pie šiem jautājumiem. Visu pēdējā pusotra gada laikā esam to darījuši. Laiks, protams, lido vējas pārniem. Bet eh, šī, šajā laikā esmu mācījies ļoti daudz un eh, zinu arī, cik ļoti daudz jūs šeit parlamentā cenšaties darīt, lai pārliecinātos, ka šie tiesība akti tiek virzīti uz priekšu likumdošanas process norisinās, bet, kā jau teicu savā sākuma runā, eh, tas viss kļūst pilnīgi lieki un nevajadzīgi, ja patērētāji to nesaredz, ja patērētājiem tas nav zināms, ja viņi nezina, kā piemērot šīs savas, kā īstenot šīs savas tiesības, kā piemērot tos instrumentus, ko mēs dodam, liekam viņiem rokās, kā, ja viņi neprotos izmantot par labu savām vajadzībām. Un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Mums ir nepieciešams informēt šos patērētājus. Un šāda veida informācija, protams, mums mums jādod arī tālāk mūsu patērviem. Es domāju, ka tas ir mūsu darba sarežģītākais punkts. Grūtākā daļa Nu, nu, ņemot vērā, cik plaša man pieredze politikā, un tā ir diezgan plaša, es domāju, ka, lūk, šāda veida, šāda veida vēsts nodošana prasa milzīgu, turpinošos, nepārtrauktu informācijas atkārtošanu, atkārtošanu zināšanu mātu. Mums ir jārunā ar plašsaziņas līdzekļiem, jānāk lai ar paziņojumiem un tā tālāk un tā joprojām. Bet ar to vien nepatiek, nē, mums ir jāatkārto šī vēsts, nu, bez maz katru otro dienu un ļoti ilgus laika periodus mēnešiem. Uh, tā, lai tas kļūst par tādu ikdienišķu saprotamu informāciju, un es domāju, ka pie tā mums arī vajadzētu strādāt. Un to mums arī vajadzētu plānot attiecībā uz patērētājiem. Kas attiec uz citiem jautājumiem, Jāsaka, es, protams, arī labprāt uh, Svensons kundze ar jums privāti tiktos, lai šos pārējos jautājumus apspriestu nenoliedzam, jo patiešām ļoti augstu vērtē jebkāda veida atgriezenisko saikni, ko var no jums gūt, jo tas, protams, ļaus bagātināt arī manu tālāko darbu. Tālāk par preču drošumu, jeb nekaitīgumu direktīvu, par ko jautājums uzdeva Šalde Mozes kundze. Nu, te man jāsaka, ka mūsu noteiktais mērķis pārskatīšanas ietvaros, lai arī varbūt sākotnēji ir vērts tikai uz to, lai novērstu dažādu veidu sarežģījumus, ko rada divu neatkarīgu sistēmu līdzās pastāvēšana, un mēs vienkārši sākotnēji vēlējamies šos nekaitīguma eh, īstenošanas noteikumus eh, konsolidēt, nu, tas ir tas galvenais mērķis sākotnē. Mēs vēlamies vienkārši visu šo procedūru un procesus vienkāršot. Pārliecinātos, ka nekaitīgas jautājuma kontekstā mēs vienkārši visu runājam vienu valodu. Un lai nav tādi, tādi produkti, tādas preces, kas neietilps nevienā ne otrā sistēmā un beigās netiek kontrolēti. Bet mēs, protams, saprotam, ka nevaram izolētā kārtā pie šiem jautājumiem strādāt. Jo tajā brīdī, kad sākam skarties kaut kam klāt, tad, protams, uzreiz citi jautājumi uzpeld nāk līdz. Un mums pilnīgi noteikti šī direktīva ir jāskata kontekstā visā šai kopējā vienotā tirgus eh, atjaunotā grūdienu kontekstā. Uzmanīgi sekojot līdz tam, ko mēs darām. Bet, nu, protams, tas ļaus mums arī labāk izmantot resursus turpmākā laikā. Nu, lūk, jūs sakat, kā mēs gūsim vairāk līdzekļus. Nu, uh, Es esmu bijis finanšu ministrs vairāk kā desmit gadus. Es zinu, cik ārkārtīgi sarežģīts šis jautājums. Es zinu, kur tos ņemt un arī zinu, kā tos nepiešķirt. Bet, protams, ka ierobežojumi pastāv, protams, pastāv, par to mēs esam informēti, budžets nav bezizmēra. Nu, mēs jau sākam strādāt pie šiem jautājumiem, kas saistīti ar nākamo finanšu plānu periodu, plānojumu periodu. periodu. Nu, mans aicinājums ir tāds vispārīgs pēc sava rakstura. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka reizēm kad runājam par budžetu šajās jomās un kad līdzinam tos, salīdzinam tos ar budžetiem citās jomās, tad jāsaka, izrādās, ka šis budžets nemaz nav tik liels. Šķiet, ka tie, tas tiek tā kā piemirsts atcerās otrā plānā, un to nu es gan negribētu. Tāpat laikā mums, protams, jāsaprot, uh, lai lai to, šie līdzekļi būs vajadzīgi, un šos līdzekļus tērējot, mums tomēr jāpārliecinās, ka iedzīvotāji spēj īstenot savas tiesības. Un man patīk šis vārds, man patīk šis vārds īstenot, piemērot, realizēt savas tiesības. Mums ir jābeidz runāt par patērētāju aizsardzību, bet drīzāk mums vajadzētu runāt par viņu tiesību stiprināšanu, par, par šo spēka likšanu viņu pašu rokās, lai viņi ir tie, kas var tiesības īstenot. Un patērētāji būs tas virzītājs spēks. Viņi ir tas virzītājs spēks visās mūsu politikās, jo ja patērētāji neiegādāsies preces, ja patērētāji nereaģēs uz visu šo tirgus situāciju, nereaģēs uz to, ko mēs darām, tad tādā gadījumā mēs ļoti daudz naudas vienkārši izšķērdēsim. Vienmēr saviem kolēģiem esmu teicis un cenšos to pie katras iespējas arī atkārtot, ka realitātē miljoniem lēmumu tiek pieņemti burtiski katru stundu tirgū Nu, iedomājieties, cik tas ir milzīgi, cik milzīgs kapacitātes mēs varam radīt, ja mēs šo lēmumu pieņemšanu konsolidētu un ja mēs varētu nodrošināt šādu atgriezenisko saikni. Nu, iedomājieties vien, kas tas, tas būtu par spēku, kas būtu patērētājiem rokās. Cik milzīgi daudz informācijas mēs varētu nodrošināt gan uzņēmumiem, kas attiecīgi tad varētu pielāgot savus, savus preces, savu darbību patērētāju vajadzībām, un arī priekš mums pašiem tas nozīmē ļoti daudz svarīgas informācijas. Mēs daudz labāk varētu izprast, kādas tad ir tās prasības, kas valda tirgu. Nu, un tāpēc es domāju, kas attiec uz informācijas no, nodrošināšanu, eh, mēs, jā, mēs cenšamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, bet tas tiešām ir arī jautājums par to, ka sistēmām jābūt efektīvām, rentablām, jo mēs, nu, darīt vairāk ar mazāk līdzekļiem. Tā nav tikai klišē, mums tiešām tas ir jāuzliek par mērķi. Tālāk runājot par ceļojumu direktīvas pakotni, jā, ir bijusi kavēšanās, ar nožēlu tas man tiešām jāatzīst. Un mm, galvenais darba uzdevums eh, šeit saistīts tieši ar Redingas kundzes darbību bet mums vēl nepieciešams identificēt labāko veidu, kā virzīties uz priekšu. Un tomēr viens no svarīgākajiem problēma jautājumiem, ar ko sastopamies, ir tas, ka mēs nevarējām saņemt pietiekami daudz uzticamu datu, uz ko paļauties, uz kur pamata vērtētēt politikas scenārijas, kāda varētu mums pavērties turklāt. Kallas kungs savukārt iesaistījās paralēlā ietekmes novērtējuma veikšanā, uh, strādājot pie aizsardzības bankrota gadījumos, eh, atsevišķu biļešu iegādes gadījumos. Un mēs eh, vēlējamies visu šo procesu racionalizēt, ievirzīt kopējā gultnē, un te mums tā tad līdz ar to sastapāmies ar zināmiem sarežģījumiem. Bet es tiešām ceru, ka mums izdosies no šīs trupceļa izkļūt. Tālāk par kolektīvo sūdzību jautājumiem vēlreiz šķiet, es jau to gan, at, uz šo jautājumu gan atbildēju. Es, protams, esmu pilnīgi par uh, Eh, šo jautājumu, nu, protams, ņemot vērā kopējo Eiropas kolektīvo sūdzību iesniegšanas procedūru. Tāpēc, kā saku, es to atbalstu, un šobrīd mēs cenšamies pārliecināties, ka virzamies uz priekšu saskaņotā veidā. Kā jau teicu, Eh, konsultāciju procesā saņēmām 1800 eh, reakciju vēstuļu. Nu, tas ir ļoti daudz, un to apkopot nav viegli. Tas, protams, nav ne tuvu vēl 86 tūkstoši, ko mēs saņēmām cita dokumenta eh, izpēc rezultātā. Es pat nezinu, kā to vispār iespējams izskatīt 86 tūkstoši atbilžu, bet jāsaka, šobrīd tā tad esam procesa sākumā, tam mums ir jāiziet cauri, jāizanalizē visu šī atgriezeniskā saikna, atgriezeniskā informācija, un es esmu pārliecināts, nevar gan te, te runāt par kaut kādiem konkrētiem termiņiem, bet pārliecināts, ka centīsimies virzīties priekš pēc iespējas ātrāk. Es domāju, ka nāks paziņojums līdz gada beigām, nu tas tāds pieļāvums, nu vismaz tas ir mūsu mērķis vēlamies virzīties uz priekšu ātri. Kā tas viss realitātē notiks, to mēs redzēsim. Bet es domāju, ka mums tas izdosies. Mans dienests un arī es pats pilnīgi noteikti esmu apņēmības pilni eh, redzēt šo te milzīgo pīlāru veidojamies gan strauji un vēlamies to darīt pēc iespējas ātrāk. Par e-komerciju runājot. Vēlamies to sastaisīt ar šo alternatīvās strīdus risināšanas sistēmu, jeb ADR, kā jau teicu, tas nozīmē, ka vēlamies šo sistēmu arī nodrošināt internetā tiešsaistē, jo tieši es domāju, ka mm, tieši internetā mēs varam vislabāk palīdzēt eh, patērētājiem. Tur viņi var būt proaktīvi ar visu šo sūdzības mehānismu un tam līdzīgi. Un mēs visi ļoti labi zinām, kādas problēmas ir saistīts ar e-komerciju nenoliedzam. Mēs turklāt uh, uzskatu, ka debats jau ir aizsākušās šai ziņā, un tas notiek globālā mērogā. Tiek runāts daudz par to, kurp virzās e-komercija, vai tā būs šī svētā govs, šī neskaramā govs, par, par ko visi var teikt, ko vien vēlas, kur var darīt, ko vien vēlas. Un nav nekāda nekāda veida ierobežojumi, nekāda veida atskaitīšanās iespējas par savām rīcībām. Un vai tiešām internetā katrs var pārdot, ko vien eh, vēlas, bez jebkāda veida mm, sūdzību iespējas. Nu, tas ir vēl viens tāds ļoti sarežģīts jautājums, kas, mm, nu, kurā prasā, prasās vēl daudz darbas. Ļoti atvainojos, ka man vajadzēja tik ilgu laiku, lai atbildētu uz jautājumiem. Jā, man saka, lūk, ka pētījums par e-komerciju tiks, nāks klajā septembrī. Nu, tāda informācija jums. Got, es eh, domāju, ka mēs eh, varētu, ka mēs vairs nevarēsim eh, uzdot jautājumus, bet jūs esat snieguši man visaptverošus atbildes. Nē, es tomēr došu vārdu dažiem jautājumu uzdevējiem uh, then we can, uh, and then we'll, we'll conclude, because we do need to move on. Pēc tam mēs arī varētu beigt uh, uzdot jautājumu. Švābkungs, paldies priekšsēdētē. Uh, paldies arī komisāra kungam. Man ir liels prieks, ka es uh, tomēr iekļāvos šajā otrajā kārtā, bet uh, es gribētu patiešām dzirdēt atbildes savu jautājumu. Pirmkārtām, komisāra kungs, es vēlētos patiešām pateikties par jūsu skaidriem izteikumiem. Jūs vienmēr ļoti skaidri izsakāties Eiropas parlamentā, jūs atbildat arī uz uh, tādiem jautājumiem, kas īstenībā nemaz netiek uzdodi, piemēram, ADR vai tās tiks izmantotas arī 12. attiecībās. Jūs runājat arī par 2012. gadu, par pieņemamajiem tiesību aktiem šajā laikā, un es esmu ļoti priecīgs, ka jūs personīgi šeit Briselē pārstāvēsiet visus šos jautājumus, jo jūsu klātbūtne tiešām ir ļoti nozīmīga. Pirmais jautājums, ko es gribētu dzirdēt, tomēr ir intelektuālais īpašums. Jūs uh, Atceraties, ka komisija ir ieteikusi ļoti svarīgu stratēģiju šajā sakarā, un, manuprāt, uh, intelektuālais īpašums ir ļoti būtisks elements Eiropā, ņemot vērā globālu ekonomisko attīstību. Tieši tāpēc es domāju, ka intelektuālais īpašums ir uh, jāņem vērā pilnīgi visās tiesību nozarēs. Es zinu, ka tiek gatavots pētījums par uh, tabakas izstrādājumu reklāmām, uh, par, eh, paket, par paciņām un eh, to, kas ir liekams, kāda informācija ir iekļaujama. Es domāju, ka arī šeit vajadzētu padomāt par intelektuālo īpašumu. Nākamais otrs punkts, ko es gribēju uh, pieminēt, ir alternatīva strīdu risinēšana. Raptikundze pieminēja, ka viņa ir ļoti nobežījusies. Man arī ir tādas pašas bažas. Visi runā par kolektīvajiem prasījumiem, bet īstenībā neviens neuzdod jautājumu, ko tad patērētāji īsti vēlas. Uh, Bieži vien te ir runa par pavisam maziem līgumiem, ko patērētājs vēlas atsaukt, un, manuprāt, kolektīvās prasības šeit neder. Uh, ir vajadzīgs tāds vienkāršāks, nekomplicētāks rīks, dažās dalībvalstīs tas jau pastāv, un es domāju, ka uh, arī to vajadzētu iekļaut mūsu darbā. Mēs uh, Mums ir jāstrādā efektīvi, mēs vēlamies, lai dalībvalstis ņemtu uh, vērā mūsu darīto un lai no tā gūtu labumu patērētāji. Äh, Dankeschön. Äh, es ist ja gut, wenn man auch hinter den anderen äh, drankommt. Gebhardas kundze, liels paldies, jā, ka devāt man vārdu. Es uh, apsveicu arī komisāru, ka uh, viņš tik spēcīgi iestājas par patērētāju interesēm. Uh, Es piekrītu, ka ir jāvirzas priekš alternatīvas strīdu izšķiršana, jo tas ir nebirokrātisks modelis, un līdz ar to tas var virzīties uz priekšu ļoti ātru, ātri, taču tas nemaina to jautājumu, ka mums ir vajadzīgas kopīgās prasības. Nevienmēr var rast šādus uh, alternatīvas strīdu risinājums, un tieši tāpēc šīs prasības ir ļoti nepieciešamas. Ir jāatcerās, ka Eiropā jau pastāv tādas visnotaļ saprātīgas sistēmas, piemēram, skatos uz Korejas kundzi, Portugālē ir šāda sistēma. Vācijā eh, pastāv šādas iespējas vīdas aizsardzības jomā. Kāpēc, ka nevarētu to ieviest arī patērētāju aizsardzības jomā un varbūt pat Eiropas līmenī? Es domāju, ka par to vajadzētu padomēt. Nākamais jautājums. Es eh, to gribētu saistīt ar Sēna Lovas kundzes teikto. Viņai uh, vajadzēja iet uz balsojumu citā komitejā, bet eh, viņa vēlējās uzdot šādu jautājumu. Saskaņā ar Slovākijas patērētāju centrāls pētījumu. Pārtikas produkti, kas ir paredzēti Austrum Eiropai un Centrāla Eiropai, uh, ir atšķirīgi no tiem, kas tiek piedāvāti Rietuma Eiropā. Es zinu, ka šajā komitejā mēs par to neesam atbildīgi, bet saskaņā ar neoficiālu informāciju es zinu, ka tas attiecas arī uz citām produktu kategorijām, par kurām mēs esam atbildīgi. Es redzu no jūsu reakcijas, ka jūs tam piekrītat. Kādas ir jūsu idejas, ko jūs vēlties darīt šajā situācijā? Jo, manuprāt, tas ir patiešām uh, kaut kas nedzirdēts, ka uh, Austrumēropas eh, valstu iedzīvotājiem tiek piedāvāta zemāka kvalitāte, jo tur patērētāja aizsardzība nav tik izteikta kā Rietum Eiropā. Tika pieminēta, piemēram, Rumānija. Es domāju, ka mēs nevaram kaut ko tam līdzīgu pieļaut. Tas ir diskriminējoši, tas ir kaut kas nedzirdēts, to nedrīkst akceptēt. Nedrīkst akceptēt, ka Eiropā pastāvētu pirmās un otrās šķirs pilsoņi. Koreja de Campos arī vēlēs uzdot jautājumu. Jā, bet pavisam īsi lūdzu. Mm, pavisam īsi priekšsēdētāji. Komisāra kungs, mēs zinām, ka jūs atbalstāt kolektīvos prasījumus. Mēs esam ņēmuši vērā jūsu pausto nostāju. Es saprotu, ka jūs eh, tagad apkopojat dažādus eh, viedokļus, ko ir paudušas vairākas institūcijas un vairākas iesaistītās puses. Ātrums ir eh, mazliet atšķirīgs no tā ātruma, ar kādu tika risināta alternatīvā strīdu izšķiršana. Ir jāsaka, ka patērētāja Eiropā, patērētāja aizsardzība Eiropā nevienmēr atbilst eh, nāciju Eiropas idejai. Manuprāt, mēs prasām pārāk daudz, eh, sagaidot, ka dalībvalstis nonāks pie vienprātīga viedokļa. Es piekrītu Gebhardas kundzei, kas teica, ka komisijai ir jāizrāda lielāka iniciatīva, tai ir jāiejautas vairāk. Mēs nevaram vienkārši cerēt, ka dalībvalstis kaut kad vienosies. Lielas paldies! Līdz ar to jautājumi ir beigušies. Tagad došu vārdu dalīkungam atbildēt uz šiem jautājumiem. Paldies! Centīšos izteikties īsi par intelektuālā īpašuma tiesībām. Protams, šajā jomā komisija strādā ļoti cītīgi. Barņiekungs ir ļoti angažēts. Tajā pašā laikā mums uh, ir jāaizsargā arī mūsu autori, mākslinieki un tā tālāk. Pretējā gadījumā mēs vairs nevarētu baudīt šī darba rezultātus, bet tajā pašā laikā mums ir vajadzīga tāda sistēma, kas būtu pietiekami loģiska un kas eh, atvieglo šādu produktu nodošanu patērētājiem. Tas nozīmē, ka mēs mēģinam nodrošināt, lai būtu pareizie ceļi, lai viss darbotos. Es domāju, ka parlamentam pavisam tuvā nākotnē būs iespēja par to detalizēti spriest. Par kolektīvo tiesisko aizsardzības pilnībā piekrītu Gebhards kundzei, ka tāda ir vajadzīga. Mēs uzskatām, ka ir ļoti nozīmīgi virzīt uz priekšu šādu um, attīstību. Protams, ka alternatīvas strīdu risināšana funkcionēs, bet tā nevarēs funkcionēt viena pati, jo mēs atceramies, ka virs mūsu galvas karājas uh, runga. Mēs uh, zinām, ka ja netiks šis strīds atrisināts alternatīvi, tad uh, man draud tiesas zāle, kas ir daudz dārgāk un daudz komplicētāk. Tieši tāpēc mēs uh, strādājam pie abiem šiem jautājumiem, bet es uh, gribētu teikt, ka uh, alternatīvā strīdu izšķiešanā mēs vēlamies redzēt eh, rezultātus pēc iespējas ātrāk. Neskatoties uz to, kolektīvā tiesiskā aizsardzība ir mūsu darba kārtībā, un mēs virzāmies uz priekšu arī šajā ziņā. Tagad eh, par atšķirīgajiem produktiem eh, Austrumērāpā un Rietumērāpā. Mēs visi piekrītam, ka nedrīkstētu būt pirmās un otrās šķiras pilsoņi Eiropā, taču mums vajadzētu nodrošināt, lai minimālie standarti tiek ievēroti. Tas ir tieši tāda ir eh, komisijas eh, kompetence - saglabāt minimālos standārtus. Kad es eh, biju Rumānijā, es runāju ar patērētāju organizācijām, viņi pieminēja šo tematu, viņi runāja par sastādaļām. Īsnībā viņi nerunāja par kvalitātes līmeni, Esmu pret to, ka viņi saka, ka vienā un tajā pašā iepakojumā e, ir atšķirīgi produkti, un tas ir e, maldinoši patērētājiem. Es domāju, ka mums vajadzētu runāt ar ražotājiem, lai saprastu, kas īsti notiek. Bet, ja minimālie kvalitātes standārti tiek saglabāti, īstenībā, manuprāt, mēs nevaram neko daudz darīt šīs lietas labā. as, as to uh, the proactivity. Par komisijas uh, aktivitātēm. Es domāju, ka mēs esam pietiekami aktīvi, it īpaši uh, kolektīvās tiesajās aizsardzības jomā. Mēs pievēršam uzmanību šim jautājumam šī gada laikā un cerams, ka līdz gada beigām mēs uh, varēsim nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par alternatīvo strīdu izšķiršanu un kolektīvajām prasībām. Paldies! Paldies, komisāra kungs, ka ieradāties pie mums šorīt. Manuprāt, šī viedokļa apmaiņa bija ļoti nozīmīga. Jūs pieminējāt ne tikai vairākas jaunas iniciatīvas, bet jūs eh, arī redzējāt, ka šeit darbojas eh, tāda spēcīga kolēģa grupa, kas eh, interesējas par visām šīm iniciatīvām. Mēs runājam gan par patērētāju stratēģijām, gan par kvalitatīvu strīdu izšķiešanu, par mm, patērētāju tiesību direktīvu, izteicās referenti un ēnu referenti, arī par ceļojumu paketēm mēs runājām. Es domāju, ka mūsu programma patiešām ir ļoti pilna. Es vēlētos pateikties arī jūsu personālam. Čeki Maināra, kas eh, darbojas pie patērētāju jautājumiem, ir ieradusies, un es redzu arī daudzas citas pazīstamas sejas. Es ļoti augstu novērtēju šo darbinieku iesaisti un dalību mūsu komitejas darbā. Es domāju, ka jūs esat nopelnījuši aplausus. Uh, so, ladies and gentlemen. Um... Dāmas un kungi, tagad uh, pievērsīsimies uh, citam svarīgam punktam mūsu darbā. Tas ir saistīts ar uh, patērētājiem informācijas sabiedrībā un ar informācijas tehnoloģijām. Mums uh, pēc uh, 45 minūtēm ieradīsies arī komisāre, bet uh, tā kā komisāre dažreiz eh, mazliet nokavējis, tad eh, varbūt mums būs tomēr pilna stunda laikā, lai runātu par mūsu ziņojumu. Jā, viņi ieradīsies pie mums 11.30. Tādā gadījumā mums ir pietiekami daudz laika. Jūs bijāt arī deputāts, un koordinātori nolēma, ka ko komitejas turpmākajā darbā ļoti nozīmīgi būtu pasūtīt uh, pārskatu par tīkla neutralitāti. Daudz no jums ir um, iesaistījušies uh, šajā darbā, un jūs bijāt arī referents iepriekšējā sasaukumā par lietotāju tiesību direktīvu. Tas bija viens no galvenajiem jautājumiem, par ko mēs runājām. Jūs arī bijāt uh, jūs arī piedalījāties diskusijās. Tā kā jūs strādājāt pie telekomunikāciju politikas, tad uh, bieži vien ir grūti saprast, par ko īsti ir runa, un tieši tāpēc arī mēs gribējām dzirdēt, kas tad īsti ir domāts ar šo ziņojumu. Tāpēc arī eh, šiem ziņojumiem nosaukums ir izaicinājumi un atbildes Eiropas Savienība un ASV. Ja jūs sekosiet Skota Markusa prezentācijai, es vēlētos jums norādīt, ka es eh, strādāju kādreiz pie kāda cilvēka, kas uh, vienmēr man teica, kur ir eh, terminu saraksts, kur ir glosārijas. Un eh, pašā sākumā šim priekšlikumam ir ļoti noderīgs glosārijas. Ja tiek eh, lietotas tādas frāzes kā padziļinātā paketes pārbaude, tad jūs noteikti varēsiet atrast šos terminus arī vārnīcā. Bet tā kā daudz no mums iespējams nav speciālisti šajā jomā, tad uh, Šī vārnīca jums noteikti noderēs, un arī pats ziņojums ir ļoti svarīgs. Šie cilvēki ir ļoti liela speciālisti interneta telekomunikāciju jomā visā pasaulē. Skots Markus eh, ir šīs eh, konsultāciju grupas priekšādātājs, viņa atrodas Bonnā. Viņš arī būs tas, kas sniegs mums prezentāciju. Dod jums vārdu. Lielas paldies, Harbor kungs. Es gribētu teikt, ka man ir liels prieks būt šeit klāt un arī uh, runāt ar jums. Uh, flip to the next slide, please. What I'm going to be covering today, uh, after a brief introduction, uh, Pēc eh, pavisam īsā ievada es gribētu jums sniegt eh, tehnoloģisko informāciju un arī ekonomisko informāciju par tīkla neutralitāti. Es runāšu arī par kvalitātes atšķirībām un kā tas varētu būt saistīts ar turpmāko biznesa modeļu attīstību. Es domāju, ka šī komiteja tas varētu īpaši interesēt. Es likšu uzsvaru arī uz atšķirībām starp Eiropas Savienību un ASV. Es runāšu ne tikai par tirgus struktūru, bet arī par eh, regulējošo pieeju, kas tiek izmantota. Un eh, beigās es došu arī dažas eh, īsas rekomendācijas. Ievadā man vajadzētu norādīt, ka pie šī pētījuma strādāja ļoti svarīgi darbinieki Čantans Keivs un citi. Es vēlētos arī norādīt, ka personīgi es apskatīju šo problēmu no dažādām perspektīvām. Es biju uh, tehnoloģiju, atbildīgais par tehnoloģijām, kas organizācijā, kas tolaik bija viena no svarīgākajām informāciju tehnoloģiju organizācijām pasaulē. Um, tāpat arī darbojos kādā citā organizācijā, kur satikos pirmoreiz ar Harboru kungu, tāpat arī strādāju pie uh, e, regulējušās ekonomikas jautājumiem. Šeit ir tāds jautājumu kopums, kam ir daudz dažādu šķautņu, un tāpēc to vajadzētu saprast no dažādām perspektīvām. Uh, Nākamajā slaidā ievadā mums vajadzētu saprast, kā mēs definējam tīkla neutralitāti, tāpat arī uh, kādas eh, bažas tā varētu radīt un kādas, kādi apdraudējumi pašlaik ir zināmi. Attiecībā uz definīciju, uh, daudzas definīcijas ir zināmas, daudzas arī ir tikušas piemērotas. Pirmkārtām, uh, visu internetu lietotāju iespēja piekļūt saturam vai aplikācijām un izmantot šo saturu. Uh, Vēl eh, visa interneta satiksme ir eh, jāuzskata par vienlīdzīgu, neņemot vērā tās avotu saturu vai mērķi. Trešais ir tas, ka nedrīkst būt nepamatot diskriminācija. Ir ļoti svarīgi piezīmēt, ka kvalitātes atšķirības, kas eh, ir galvenais jautājums tīkla neitrātas debatēs, satur gan pozitīvus, gan negatīvus aspektus. Kvalitātes nošķiršana ir svarīga gan lietotājiem, gan arī ražotājiem, un uh, tā tiek izmantot internetā jau ilgu laiku. Bāžas par tīkla neitrātās pār, pārkāpumiem rada daudz uh, baiļu. Te varbūt uh, runa par nekonkurētspējīgu uzvedību, tāpat arī tiek runāts par apdraudējumu novatoriskumam, par vārda brīvības pārkāpumiem, par patērētāju izpratni, par to, vai patērētāja īstenībā apzinās, kādus pakalpojumus viņi saņem, tāpat arī par eh, patērētāja privātās dzīves aizskaramību. Tas ir radījis daudz dažādu bāžu. Jautājumi, par ko tiek runāts, dažkārt eh, tiek eh, prezentēti tādā melnā vai absolūti baltā veidā, bet īsnībā tie ir ļoti komplicēti un arī tādi grūti definējami. Tieši tāpēc ir, ir jābūt ļoti uzmanīgiem veicot eh, pasākumus. Nepiemērot pasākumu varētu radīt vairāk ļaunuma nekā labuma. Es domāju, ka mums eh, vajadzētu arī saprast, kādi apdraudējumi ir zināmi pašlaik. Eiropas komisija veica publiskas konsultācijas par šo jautājumu, saņēma ļoti daudz atbilžu, Tā skaitā saņēma atbildes arī no Berek. Un komisija atklāja, ka pastāv tāda kā vienprātība starp tīklu operatoriem, interneta pakāpojumu sniedzējiem un infrastruktūras ražotājiem, ka pašlaika nav problēmu ar interneta atvērtību un tīkla neutralitāti. Tāpat arī nav pierādījumu, ka operatori um, piemērotu negodīgu diskrimināciju, bet patērētājiem ko konkurenci. Un eh, šo viedokli atbalstīja daudzas dalībvalstis. Runājot ar cilvēkiem un lasot šīs atbildes, es domāju, ka tas ir tāds labs kopsavilkums par uh, eh, pakāpojumu sniedzēju viedokļiem. Ir saņemtas sūdzības, dažas no tām šķiet ticamas par mobilo tīklu operatoriem, ka tie bloķē piekļuvi balss protokolam vai arī bloķē vai traucē satiksmi, kas, ir, eh, kas tiek izmantota failu apmaiņai. Berek, kas ir Eiropas Nacionālo eh, regulējošo iestāžu grupa, uzskata, ka šie incidenti ir būtiski, bet norāda, ka iespējams tie nepārstāv, ka tie nenorāda uz tīkla neutralitātes pārkāpumiem. Un tādējādi nav uzsāktas nekādas izmeklēšanas. Protams, jāsaka, ka visu to apkopojot, mums ir jāizdara secinājumi. Šķiet, ka ir ļoti maz dokumentētu vai skaidru problemātisku incidentu Eiropā pašlaik. Tāpat arī nav nekādu norāžu par sistemātisku vai ļaunprātīgu diskrimināciju. Visi šie punkti, protams, ir uh, jāizskata pietiekami uzmanīgi un jādomā arī par nākotni. Nedrīkstētu atmest visus šos incidentus, par šīm problēmām tomēr ir jādomā. Tagad es eh, vēlētos runāt par tehnoloģisko informāciju. Šeit es gribētu runāt par internetu protokoliem un kas tad īsti ir pakalpojumu kvalitāte vai pieredzes kvalitāte internetā. Šie jautājumi ir ļoti būtiski. Uh, Runājot par tīkla neutralitāti, daudzas definīcijas attiecas uz to, vai e, vienai satiksmē tiek eh, dota priekšrocība un kādā veidā tas notiek. Internets ir. Tiek veidots slāņos, tas eh, sastāv no zemākajiem slāņiem šajā diagramā, tātad tie ir slāņi, kas ir tuvākie m, transmisijas mēdījiem, un uh, Augšā ir redzamas aplikācijas, tad jūsu dators, jūsu mm, interneta pārlūk programma ir šīs aplikācijas. Šie slāņi tiek saistīti ar partnerslāņiem citās sistēmās. Piemēram, jūsu pārlūk programma sazinās ar serveriem kaut kur citur sistēmā, jūs pat to īsti neapzināties. Šī komunikācija tiek atainota kā ieeja Tātad te ir runa par eh, aplikāciju ieejām eh, sistēmā. Šie slāņi savukārt sadarbojas arī ar zemākajiem līmeņiem. Ir eh, jānodrošina šī fiziskā transmisija, ir vajadzīgi vadi. Tas tiek darīts mm, pa vertikālajām līnijām šajā grafikā. Pa labi ir personiskais dators, pa kreisi ir serveris. Varbūt uh, dučiem dažādu sistēmu, sistēmu, ko sauc par rūteriem, un tie savukārt novirza satiksmi no vienas vietas internetā uz uh, citu vietu, lai šī informācija nonāktu tur, kur tai ir jānonāk. Galvenais jautājums, kas ir saistīts ar tīkla neutralitāti, ir uh, tas, vai šie rūteri, kas pārvirza satiksmi, ir kaut kādā veidā prioritizēti, un vai dažkārt uh, šīs e, gaidīšanas rindas ir pārāk garas, līdz ar to tās e, var radīt e, aizķeršanās satiksmē. Nākamais slaids. Interneta tīklā šai izpildē ir vairāki komponenti. Pirmais ir joslas platums. Uh, cik lielas ir šīs joslas internetā, kāda kapacitāte tām ir, cik daudz bītus sekundē tās var pārvadīt. Nākamais, ko uh, īsnībā nevar ietekmēt, ir kavēšanās. Tas te ir runa par attālumu, kāds informācija ir jāpārvar. Tas ir gaismas ātrums īsnībā, neko labāk šeit nevar vēlēties. Nākamais ir rindas, tātad uh, gaidīšanas laiks Galvenokārt ir runa par rūteriem, eh, caur kuriem informācija ir jāiet. Un te eh, var ļoti daudz ko darīt. Ja runa par kopējo izpildi, tad eh, ir svarīga šī vidējā kavēšanās, bet arī tāpat šīs kavēšanās mainīgums. Piemēram, balss sarunās. Ir jānodrošina, lai datu paketes eh, tiktu pārverzītas noteiktā laika posmā. Tātad tie runa gan par vidējo ātrumu, gan arī par mainīgo ātrumu. Nākamais ir pakeša zaudēšana. Tas notiek tad, kad paketes tiek vienkārši atmestas. Šajā gadījumā tīkls drīkst to darīt, ja tam ir liela noslodze. Tā nav uh, atteice. Tas uh, rada izpildes rādītājus interneta vidē. Šīs lietas ir tādas, ko jūs neredzat. Tad, kad es darbojos industrijā, es kā interneta dizainers eh, daudz ko sapratu, bet kā lietotājs es neredzu šo tehnisko informāciju, bet es redzu, kā tas viss ietekmē aplikācijas, ko lietotājs lieto. Un eh, šeit ir eh, ļoti būtiski tieši Mm, pakalpojumu kvalitātes parametri, kā tie ietekmē to, ko jūs darāt. Dažas aplikācijas ir ļoti sensitīvas uz kavēšanos un zaudējumiem. Ja jūs sūtat ēpastu, e tad dažu sekundžu vai minūšu kavēšanās neko nenozīmēs, taču, ja runa par balss sarunām, tad te ir ļoti liela nozīme. Kavēšanās tikai par dažām milisekundēm var radīt daudz problēmu. Daudzi no jums noteikti atcerās satelītas sarunas pāri Atlantijas okeānam. Tur bija runa par 270 eh, milisekundžu kavēšanos. Tas nozīmē, ka cilvēki var sākt eh, runāt vienlaicīgi, var rasties eh, saziņas problēmas. Šāda veida aplikācijām kavēšanās ir būtiska. Video mm, režīmam tas var un arī ne, nevar traucēt. Daži lietotāji iespējams uh, pacietīs dažu sekundžu kavēšanos pašā sākumā. Un eh, to var risināt ar eh, buferingus saņemošajā sistēmā. Tāpat arī TV internetā. Mainot kanālus, šī kavēšanās var radīt problēmas. Interneta Izpildes raksturlielumi ir ļoti atkarīgi no tā, ko lietotājs sagaida no interneta. Tagad pāriesim pie ekonomikas. Ekonomikas informāciju var saistīt ar trīs galvenajiem komponentiem. Pirmais ir kvalitātes atšķirības, nākamais ekonomiskie aspekti un uh, trešais uh, divpusējie vai daudzpusējie tirgi. Kvalitātes nošķiršana ir eh, mums visiem saprotams jēdziens. Nav nekas neparasts, ka dodoties uz staciju vai arī lidostu, mums ļauj izvēlēties pirmās vai otrās klases biļetes, par kurām, protams, ir atšķirīga maksa. Mēs to uztveram par pašsaprotamu. Eh, internetā šāda veida kvalitātes nošķiršana parasti veicina ne tikai um, ražotāju labklājību, bet arī patērētāju labklājību. Tas nozīmē, ka patērētājiem ir lielāka izvēle. Bet to var izmantot uh, arī mm, tādā veidā, kas kaitē patērētājiem. Nākamais slaids. Nākamais ekonomiskais fenomens ir viena no galvenajām bažām kas ir saistīta ar tīkla neutralitāti. Ja ekonomisks uzņēmums, kurš ir pietiekami spēcīgs kādā tirgus segmentā, cenšas pārnest šo vāru uz citu segmentu un kļūt konkurētspējīgs arī tur, tad mēs runājam par šādu ietekmes sadalīšanu. Piemēram, ja runa par jūsu personisko datoru, tad jūs varat izmantot uh, Dažādas meklēšanas ierīces var izmantot Google, Yahoo, Bing. Parasti saziņa ar šiem servisiem notiek caur platjoslas interneta pakalpojumu sniedzēju vai arī caur meklēšanas ierīci. Ja Platjoslas pakāpojums sniedzējs ir vienīgais, ko jūs varējāt uh, lietot, un ja viņš ir noslēdzis darījumu ar kādu no šiem provideriem, iespējams, ka viņam uh, būs izdevīgi nepieļaut jūsu piekļuvi citiem provideriem. Pieņemsim, ka Yahoo grib pirkt jūsu vietējo platjoslas uh, interneta pakāpojumu sniedzēju. Tas nozīmē, ka jums būs grūtāk izmantot Google. Tas nav īpaši ticams scenārijs, bet <clears throat> šāds scenārijs var radīt bažas. Ja pastāv saikne starp uh, servisu un starp tīklu, pat īpašumtiesību līmenī, tad iespējams ja ekonomiskā ziņā uh, viens pakāpojums tiks uh, stādīts augstāk par otru, un tas nāk par sliktu patērētājiem. Uh, Ekonomiskais eh, tirgus spēks ir ļoti būtisks šajā analīzē. Ja kāds censtos bloķēt manu piekļuvi Google, un ja man būtu cita izvēle, un man būtu zemes eh, pārslēgšanās izmaksas, tad iespējams manam providerim nebūtu izdevīgi bloķēt manu pieeju, es vienkārši nomainītu providerus. Uh, Tādējādi providers riskētu uh, zaudēt klientus, un tas noteikti ietekmētu viņa uzvedību konkurētspējīgā tirgū. Tagad trešais uh, aspekts - divpusējie tirgi. Tas ir uh, diezgan jauns aspekts, un internetu īsnībā var skatīt šajā gaismā. Šādā divpusējā tirgū pastāv platforma, kas saista abas tirgus puses. Viens no visparastākajiem piemēriem ir pārraides televīzijā. Pārraidītājs sasaista jūs, lietotāju, ar uh, reklāmu devējiem. Šādā gadījumā parasti reklāmas devēji maksā par pakāpojumu un lietotāji nemaksā par šo pakāpojumu. Jūs šo pakāpojumu saņemat par brīvu. Uh, parastos tirgos, lai jūs saņemtu pakāpojumu par brīvu vai par zemu cenu, tas būtu neracionāli, taču divpusējā tirgū platformā var darīt to, kas ir nepieciešams, lai abas tirgus puses sanāktu kopā. Un iespējams, ka tā varētu gūt savu peļņu no vienas uh, tirgus puses vairāk nekā no otras. Kā jūs teicat, tas ir tāds uh, relatīvi jauns jēdziens ekonomikā, un mums noteikti vajadzētu izpētīt šo problēmu. Iespējams, ka tīkla neutralitātes aspekti šeit būtu mazāk problemātiski. Te ir jautājums par to, kurš maksās, nevis par uh, kopējo peļņas sadali internetā, vai nu šeit ir runa par satursniedzējiem vai arī par patērētājiem, un kā šo peļņu vajadzētu piešķirt un sadalīt. Nākamais slaids. Tāda būtu fona informācija. Nākamais jautājums, kā tas ir saistāms ar e, nākotnes biznesa modeļiem? Es runāšu par eh, divu virzienu modeļu attīstību un parādīšanos. Mēs eh, gribam nošķirt vairākus veidus, kā industrija varētu attīstīties nākotnē šādā divu virzienu modelī, divu joslu modelī, e, katrs internetu pakāpojums sniedzējs, katrs platjoslas e, interneta sniedzējs, tad, tad viena josla ir saistīta ar publisko internetu, tie ir tie pakāpojumi, ko jūs e, esat pieraduši redzēt internetā pašlaik, bet e, tiek izslēgti tādi pakāpojumi kā interneta televīzija vai arī e, interneta balss pakāpojumi. Šie pakalpojumi ir īpaši, jo tiem ir eh, nepieciešama kvalitāte. Te var redzēt, ka publiskais internets eh, pastāv līdzās ar jūsu platjoslas internetu un eh, balss pakalpojumiem un TV pakalpojumiem internetā. Uh, Nu, šis scenārijs nemaz nav tik pārmoderns. Daudzi operatori arī jau pašlaik strādā šādā veidā. Mums šķiet, ka ir uh, pilnīgi skaidrs, ka šādi pakalpojumi pastāv un ka kaut kas tam līdzīgs uh, pastāv reālajā dzīvē. Te mēs redzam prioritāti viena provaidera tīklam. Te nav runa par vairākiem īpašniekiem. Uh, Tātad te ir runa par dažādu tīkla evolūciju. Viens scenārijs ir saistīts ar uh, pašreizējo scenāriju, kas daudz nemainās, un otra iespēja ir tāda, ka divjoslo modelis uh, turpinās attīstīties, kļūs arvien plašāk izplatīts un kļūs par lielāko biznesa modeli. Nākamais šī pārvaldītā pakalpojumu josla kļūs pieejama citiem operatoriem, citiem pakalpojumu sniedzējiem, citiem interneta pakalpojumu sniedzējiem. Līdz ar to mm, pakalpojumu garantijas varētu kļūt iespējamas internetā kopumā. Lai tas notiktu, tad interneta saiknēm starp uh, operatoriem uh, vajadzētu nodrošināt zināmu kvalitāti. Tehniski tas ir iespējams jau ilgu laiku taču mm, tas nav ticis īstenots vairāku ekonomisku un komerciālu iemeslu dēļ. Tie tiek apskatīti ziņojumā, es labprāt par tiem pastāstīšu, ja cilvēkiem radīsies jautājumi. Tātad tas varētu notikt, bet līdz šim tas ne, nav, nav darīts. Cik ticami ir šie scenāriji? Grafika apakšā jūs redzat vairākas projekcijas, ko uh, Cisco Systems rūteru ražotājs ir uh, izveidojis. Šis ir tāds diezgan labs projekcija modelis, to respektē. Es gribētu teikt, ka šīs aplēses ir visnotaļ ticamas. Te ir redzama izaugsme, bet uh, mēs neredzam tādu izaugsmi ka uh, publiskajai interneta joslai vajadzētu pazust. Šajās uh, situācijās ir, protams, jādomā par to, cik ticams ir katrs no šiem scenārijiem un arī kādas problēmas tas varētu radīt. Nākamais slaids. Relatīvā pozitīvā loma ir ļoti dažāda. Ir jādomā par tām problēmām, par ko cilvēku uztraucās apdraudējums konkurencē. Iespējams, ka otrajā scenārijā, tur, kur ir runa par pārvaldītās joslas izaugsmi, neizmainot pašreizējais biznesa modeļus, tad visticamāk tā būtu visproblemātiskākā konkurencē, jo tas nozīmē, ka pārvaldītā pakāpojuma josla kļūst dominējošā, tā nebūs atklāta. Šajā grafikā netiek teikts, ka tas ir tāds jauns draudz, ilgtermiņā iespējams no tā varētu izvairīties. Pārējie par pārvaldītās joslas atvēršanu iespējams ir cerīgāki. Ja pārvaldītā pakāpojuma josla tiek atvērta, tad eh, jāatcerās, ka pašlaik jau pastāv tādas iespējas bitu joslas piekļuvē nozīmē, ka var piekļūt uh, citiem tīkliem. Un līdz ar to var nodrošināt gan balss pakāpojumus, gan televīzijas pakāpojumus internetā, jo kvalitāte ir regulējama. Scenārijs, kas iespējams ir vispievilcīgākais, bet to, protams, var apšaubīt, te ir runa par pievilcību patērētājiem, ir uh, savstarpēja saikne, kur uh, pakalpojums tiek nodrošināts vis, visos, tī, visos tīklos. Tehniski tas būtu iespējams vēl vesels 12 gadus, bet, diemžēl, eh, tas eh, netiks visticamāk attīstīts. Tagad es eh, vēlētos mazliet parunāt par ASV salīdzināmā ar Eiropas Savienību. Šajā salīdzinājumā Es eh, gribētu vērst jūsu uzmanību uz atšķirīgo tirgus struktūru, otrais atšķirības eh, regulējošajā ietvarā un trešais eh, veidu, kā tiek piemērotas konkurences tiesības. Paskatoties uz tirgus struktūru, lielākajā daļā ASV maisaimniecību pastāv iespēja saņemt platjoslas internetu vai nu no tel telefonu uzņēmumu vai arī no e, kabeltelevīzijas. televīzijas. Daļā Eiropas tas ir iespējams, bet ne visā Eiropā tas ir iespējams. Kabeļu platjoslas internets eh, ir pieejams 38% ASV maisaimniecību, ADSL un FTTH 30%. Te tiek teikts, ka kabeļa televīzija ir eh, viens no lielākajiem provideriem ASV, un te pastāv atšķirība no Eiropas. No otras puses, konkurējošie provideri, kas mm, nodrošina cita veida eh, servisus, parasti ir eh, mazāk konkurētspējīgi. Pirms desmit gadiem ASV pastāvēja šādas iespējas. Pēdējo gadu laikā tāda iespēja vairs nav, un līdz ar to uh, viņi, um, pār, viņi var aizņemt tikai 2% no tirgus. Daudzi amerikāņi izmanto mobīlo platjoslu, taču Lielākajā daļā gadījumu mēs uzskatām, un arī ir pieejami literatūras avoti, kas saka, ka tas ir tāds kā eh, ekonomisks papildinājums, nevis aizstājais. Tas nozīmē, ka mobilā platjosla tiek izmantota papildus fiksētajai platjoslai, nevis fiksētās platjoslas vietā. Fiksētā platjosla, kurā gadījumā ir vajadzīga. Ja mēs to varētu salīdzināt ar tirgus struktūru Eiropas Savienībā, tad Eiropā var redzēt daudz eh, bagātīgāku konkurentu vidi. Eh, protams, ka kabeļu pārklājums ir eh, atšķirīgs dalība valstīs. Daudz no mums zina, ka kabeļu pārklājums ir labs Nīderlandē, Flandrijā, arī dažās jaunajās dalība valstīs - Ungārijā, Rumānijā, Bulgārijā. Uh, bet citur šāda kabeļu pārklājuma gan arī vispār nav, piemēram, Itālijā. Otra liela atšķirība ir tāda, ka uh, konkurējošie risinājumi, tā kā LLU un bit josla, sadalā tikai, da, sasā tikai daļa no tirgus. DSL uh, eh, tehnoloģijas ir pieejamas pat telekomunikāciju līnijām. Eiropā eh, šeit jūs redzat komisijas sagatavoto grafiku. Eiropā tāda var redzēt, ka lielu daļu no līnijām nodrošina tieši konkurenti. Bet, protams, ka situācija dalībvalstīs atšķirās. Dažās dalībvalstīs šīs daļa ir ļoti liela, citās dalībvalstīs gandrīz vispār nav DSL, vai arī vispār nav plātjoslas, ko nodrošinātu konkurenti. Tādas ir tirgus atšķirības. Šie tirgi ir ļoti atšķirīgi. Ja mēs paskatāmies uz uh, norma, normatīvo regulējumu, tad uh, tas ir atkarīgs no tirgus atšķirībām. ASV nepastāv tāds jēdziens kā šeit par to, ka tirgus spēks noteiktu regulējumu. ASV telekomunikācija likumā nekā tāda nav. ASV tiek nošķirti telekomunikāciju pakalpojumi un informācijas pakalpojumi. Telekomunikāciju pakalpojumi ir eh, juridisks termins, kas nozīmē vienkārši pārastu telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu pa tīklu. Informācijas pakalpojumi ir eh, tāds kā, tāda kā pievienotā vērtība, pārveidošana un glabāšana. Taču ASV dīvainā kārtā komunikācija platjoslu tīklos pēdējos desmit gados tiek uzskatīts par informācijas pakāpojumu. Tas nozīmē, ka tas netiek regulēts. Tas eh, zināmā mērā izkropļoja mm, konkur konkurējošos uzņēmumus. Tāpat arī trūkst dažādu pienākumu, piemēram, ne netiek uzskatīts, ka ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret visu satiksmi. Tā rezultātā, tad, kad tīkla neutralitāte kļuva par nozīmīgu jautājumu, no vienas puses Amerikas patērētāji tika mazāk aizsargāti nekā Eiropas patērētāji, bet no otras puses eh, tos neaizsargāja arī regulējums, jo regulējums bija vairāk tā kā aprakstošs. Tie bija dažādi lēmumi, lēmumu kopums. Līdz ar to ASV atbildīgā iestāde nolēma izdot atvērtā interneta lēmumu. Šie pienākumi īstenībā neatšķiras no tiem, kas ir īstenoti šeit Eiropā saskaņā ar 2009. gada grozījumiem telekomunikāciju tiesību aktos. Nebloķēšanas likums nosaka, ka provideri var bloķēt interneta, nedrīkst bloķēt piekļuvi interneta saturam. Es vēlējos arī šajā slaidā norādīt, ka tika īstenot arī tāda mērenāka versija mobilajiem operatoriem. Te bija runa par mājaslapu bloķēšanu vai arī pieejas bloķēšanu balss vai video pakāpojumiem internetā. Līdz tādai pakāpē, ka e, šie pakāpojumi konkurē ar mobilo pakāpojumu sniedzēju sniegtiem pakāpojumiem. Te var runāt par tirgus dalīšanu un tirgus spēku izmantošanu. Nākamais noteikums ir tāds, ka nedrīkst būt uh, nepamatotas diskriminācijas. Šķiet, ka šeit uh, būs groti noteikt, kas tad īsti ir nepamatota diskriminācija. Šajā lēmumā tiek dotas dažas vadlīnijas, bet nu to nav vienkārši izdarīt. Uh, Šeit Eiropā ir nosacījumi konkurēt eh, spējīgai piekļuvei, ir ļoti atšķirīgs eh, normatīvais ietvars. 2009. gadā tika pieņemti vairāki noteikumi un uh, vakar vajadzēja pabeigt transponēšanu. Tas viss ir paredzēts uh, pamadirektīvas 8. pantā. Un, uh, Eiropā ir noteikts, ka lietotājiem ir jādod piekļuvē tādiem pakalpojumiem un aplikācijām, ko tie vēlas izmantot. Tāpat arī provideriem ir pienākums informēt eh, gala lietotājs par praksi attiecībā uz eh, trafika pārvaldību un tāpat arī dod eh, nacionālajiem īstenotājiem piemērot minimālos tīkla nosacījumus. Tas būtu normatīvais regulējums. Iespējams, ka konkurences tiesības var Eiropā risināt tīkla neitrautāts jautājums, taču tas netiek daudz darīts. ASV uh, eh, ir tiesu lēmumi, kur ir teikts, ka konkurence var būt par pamatu tiesas prāvai. Ja ir runa par komunikāciju tiesībām. Tātad konkurences tiesības savstarpēji izslēdz uh, sevi ASV regulējumā. Līdz ar to esmu nonācis pie rekomendācijām un arī prezentācijas beigām. Manuprāt, tās nav pārāk radikālas, tās arī nav uh, pretrunā ar to, ko ieteica Berek. Mēs neuzskatām, ka ir jāuzliek tīkla neutralitātes pienākumi uh, līdz netiks izpētīts, kā 2009. gada grozījumi eh, normatīvajā ietverā ir izmainījuši situāciju. Mēs uzskatām, ka gan tehniska, gan politiska pētīšana m, mm, nodrošinātu lielāku efektivitāti. Ir jānodrošina uh, tas, kā varētu uzlabot uh, interneta darbu Attiecībā uz pakāpojumu kvalitāti mēs nezinām, kā dalībvalstis to īstenotu, un iespējams, ka vajag veikt diezgan daudz pētījumu par šo jautājumu. Dažas no šīm jomām ir radījušas bāžas konsultāciju procesā, un iespējams, ka šīm bažām ir pamats. Piemēram, balss pakalpojumi, kas uzliek atsevišķu maksu, varētu šeit pētīt ietekmi, un īstenībā to vajadzētu darīt par nākamajiem soļiem. Ko darīt, ja 2009. gada nosacījumi nestrādā? Mēs uzskatām, ka ir pāragri izteikt spriedumus par šo jautājumu, ir jāpaskatās, kādas tad būs turpmākās problēmas. Un tas arī būtu viss. Es tēt esmu gatavs atbildēt jautājumiem. Liels paldies par šo ļoti visaptverošo prezentāciju. Un šī komiteja, kā jūs norādījāt, ir atbildīga par būtiskiem elementiem šajā direktīvā par pakāpojumu kvalitāti un tāpat ir ieviest jauni pasākumi, lai pak, uh, patērētāji varētu vieglāk un ātrāk nomainīt pakalpojumu sniedzējus un ja patērētāji tiek sasaistīti ar līgumiem, piesaistīti vienam pakalpojumu sniedzējiem, tad viņi nevar izmantot tehnoloģijas straujās attīstības dotās priekšrocības. Tagad eh, apmēram desmit minūtes mēs atvēlēsim jautājumiem. Es gan vispirms vēlos sveikt mūsu vidū Lagripas kundzes uzaicināto viesu grupu grupu, kur ir 20 cilvēki, un Gureka kunga viesu grupu. Ja jūs izmantojat internetu, un es domāju, ka tā tas ir, jūs izmantojat Facebook un, ci, Facebook un citas lietas, tad. Uh, jūs varēsiet uzklausīt arī to, kāda nākotne ir paredzēta digitālai videi, kad uh, mums pievienosies uh, komisārs kundze. Es zinu, ka Engstroms kungs arī ar šiem jautājumiem daudz ir strādājis. Esmu pārliecināts, ka viņam noteikti būs jautājums, bet uh, varbūt ir arī jautājums citiem kolēģiem. Tātad vārds Engstrom kungam. Paldies! Patiesībā man nav daudz jautājumu, jo viss šis stāstījums bija ļoti uh, skaidrs un uh, saprotams. Es gribētu piekrist jūsu teiktajam par inovācijām, kas ir ļoti svarīgs, uh, domājot par uh, tīkla neutralitāti. Un ja mēs eh, domājam par patērētājiem, tad ir svarīgi prasības, eh, svarīgas prasības sniegt informāciju, un tas var daudz problēmas atrisināt. Bet eh, nākošie jaunie veiksmīgie uzņēmumi, tādi kā Skype, ja kaut kas līdzīgs parādītos Eiropā, Mani e, satrauc tas, ka mēs varētu nonākt vienā tādā situācijā, ka jauni uzņēmumi, nelieli uzņēmumi, kas veidojas, var viegli piekļaut internetam, bet ja šie uzņēmumi kļūst lielāki un gūst panākums, tad viņiem šī piekļuve var tikt uh, ierobežota un apgrūtināta, un tas man satrauc. un tādējādi var tikt uh, iznīcināti uzņēmēju sapņi un uh, vēlmes, un tieši tas man satrauc attiecībā uz jauniem uzņēmiem, kas uzsāk savu darbību un ka šādas parādības var kļūt nevis par izņēmumu, bet par normu. Nu, man tas arī būtu īsumā viss. Priekšsēdētājs, jā, tas tiešām bija ļoti būtisks komentārs, un es varētu to arī papildināt. Viens no būtiskiem jautājumiem, par ko mēs šobrīd tiešām domājam, un kas sasaucas ar šo prezentāciju, ir ekonomiskā modeļa vai modelēšanas aspekts. Um, Šeit ir runa par biznesa modeļu attīstību, kas arī parādījās šajā prezentācijā, ka tādi uzņēmumi kā Google, kas ļoti veiksmīgi darbojas, gūstot pēļņu arī no sludinājumiem, reklāmas un tiek veiktas investīcijas un investori grib zināt arī, vai viņi gūs kādu peļņu no, no kvalitatīviem pakalpojumiem un kā tas attiecas uz Skype. Balsts pārraidīšanai internetā, kā jūs norādījāt, ir vajadzīga ļoti augsta pakalpojumu kvalitāte, un jā, Uh, pakalpojums sniedzēji paši nodrošina šos uh, uh, pakalpojums, tad ir viena lieta, bet ja ir uzņēmumi, kas nodrošina šos pārraidīšanas pakalpojums, tad viņi varbūt ir tiesīgi noteikt samaksu par šiem pakalpojumiem. Un varbūt, ka mums būs arī jāiesaistās tirgus regulēšanā vairāk, jo būs uh, lielākas spriedzes starp uh, tirgus dalībniekiem šajos dažādos slāņos, ko jūs minējāt. Un uh, šeit uh, domājot īpaši par peļņu, par saprātīgu peļņu, par tiesībām uh, realizēt jaunas idejas novēršot diskrimināciju un godīgu konkurenci. Jūs minētajā gadījumā, ja ir diskriminācija, tad šis uh, uzņēmums do, var doties pie cita pakalpojuma sniedzēja, bet jautājums arī ir par uh, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju iespējām ietekmēt situāciju un iedarbināt sviras. Um, Es pirms dodu vārdu mūsu viesim, gribu jautāt, vai kolēģiem vēl ir kādi citi jautājumi. Šķiet, ka nē, tad uh, lūdzu atbildiet uz šo jautājumu, un man vēl ir uh, varbūt papildi jautājumi. Jā, paldies. Jūsu paustās bāžas tiešām ir pamatotas ja šis tīkls var darboties kā tāds vārtu sargs, tad varētu pastāvēt apdraudējums inovācijām, jo uzņēmējiem ir jābūt uh, pārliecinātiem par to, ka viņi varēs piekļūt šiem tīklam, un uh, es nezinu, vai vienmēr tā tas arī šobrīd ir. Tālāk par uh, maksas noteikšanu par pakalpojumiem. Jā, šeit ir diezgan sarežģīta situācija. No vienas puses pakalpojumu sniedzēji mm, nevar teikt, ka viņi nesaņem maksu par sniegtajiem pakalpojumiem no patērētājiem. Šī maksa tiek saņemta tādā vai citādā veidā, bet jautājums pakalpojums niedzējiem ir, vai viņi var saņemt ieņēmums arī no otras tirgus puses. Un uh, ir, uh, teiksim, pakalpojums niedzēji, kas apkalpo no vienas puses patērētājs, no otras puses uh, uh, interneta vietnes. Nevienmēr tas ir viens un tas pats pakalpojums niedzējs. Nevienmēr manām pakalpojums niedzējām ir tieši līgums ar Google vai Yahoo un uh, šeit nav varbūt nekādu līgumu viņu starpā. Par uh, tālāk par maksu par kvalitāti un maksu par Skype. Un uh, patērētāju tiesība aizsardzības organizācija intervērīja šos divus uzņēmumus, un tīpaši Skype Un tiešām šeit zināmas bažas pastāv. Ja mēs runājam par uh, platjoslas pakalpojumu sniedzēju noteikto papildu maksu par pakalpojumiem, es šeit neredzu nekādus ierobežojumus konkurencei. Šeit ir runa par cenu un kvalitāti un parasto pieeju Uh, ka pakalpotājiem, pakalpojums saņēmējiem tiek noteikti augstāka maksa par pakalpojumu uh, lielāku ātrumu, sniegšanas lielāku ātrumu, un tas uh, nav nekas nepieņemams. Priekšsēdētājs vēl viena lieta, par ko daudz kolēģi interesēs, un jūs to arī nedaudz pieminējāt savā uh, uzrunā par bloķēšanu datņu apmaiņas uh, pakalpojumiem, un to mēs arī, par to mēs runājām telekomunikāciju paketē un autortiesību pārkāpumiem. Tātad šādas uh, datu pārraides uh, bloķēšana uh, tiek izmantota, un ASV pirmais šāds gadījums bija tāds, ka interneta operatori paziņoja, ka tas nav pakalpojums, kam tiks piešķirta prioritāte, un ka šāda piek, piekļuva šādiem pakalpojumiem tiks palēnināta, un uh, kvalitāte būs zemāka, un šeit rodas jautājumi, kas saistīti ar tīkla neutralitāti. Es eh, savukārt gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis, kā šī situācija varētu attīstīties. Un eh, es domāju, ka daudz no mūsu klausītājiem, kas aktīvi izmanto internetu, vēlas, lai pakalpojums niedzēja internetā uzņemtos lielāku atbildību par uh, datu pārraides uh, legalitāti. Un uh, vai jūs saskatāt iespējamus risinājumus internetā šai problēmai, vai arī šāda problēma pastāvēs mūžīgi? um, referents. Jā, es uh, šos jautājumus īsti neiekļāvu savā pārskatā. Tā tas bija, jā. Bet ASV. Noteikumi at te attiecas uz uh, lis, likumisku saturu Eiropā šis, uh, šī pieeja ir varbūt nedaudz citādāka. Uh, šī uh, šīs starpserveru satiksme uh, Uh, kas tiek uh, bloķēta, patiesībā tiek bloķēta ielādēšana, bet uh, patērētāji netika par šādu bloķēšanu informēti, un tad tikai parādījās ziņojumi presē, bet šeit ir saistīti arī citi jautājumi ar reklāmu, un nevis tas ir attiecas uz autortiesību jomu. Ja mēs izējam no pieņēmuma, ka kvalifi, kvalitātes diskriminācija ir pieņemama, uh, pamatot iemeslu dēļ, un ja patērētāji par to tiek informēti, uh, tad uh, jāsaka šāda ielādēšanas uh, jautājumi mazāk laika patērē, un šeit ir mazāk nozīme ātrumam nekā balss pārraidīšanai, tad, tad es tomēr uzskatu, ka, ja tiek bloķēta šāda ielādēšana un par to netiek informēti patērētāji, tad tā tomēr ir, tas ir tomēr problemātisks jautājums. Jā, priekšstādātājs uh, saka, man informē, ka komisāra Krūse jau ir ceļā, bet mums vēl ir nedaudz laika palicis, un es gribētu uzdot vēl vienu jautājumu, kas ir svarīgs internetu lietotājiem. Uh, jūs runājāt par uh, tīkla defi neutralitātes definīcijām. Uh, un jūs norādījāt, ka tas nozīmē, ka attieksme pret visu satiksmi tīklā, neatkarīgi no tā satura un adresāta, ka attieksme ir e, vienlīdzīga, bet e, jāsaka, tā tas nekad jau nav bijis e, internetā, ka šī ir tāda teorētiska pieeja, bet reāli tā nekad nav darbojusies. Un uh, nākotnē mēs uh, varam nonākt pie tādas situācijas, ka tiek pieprasīts, lai viss pret visu satiksmi būtu vienādā tieksme, lai, ka tiek pieņemti šādi tiesību akti. Man gribētu zināt, kāda ir jūsu, kāds ir jūsu viedoklis un kā jūs saskatat še, nākotni šajā uh, jautājumā mums uh, un ko mēs kā likumdevēji varam darīt. Raugoties no tehniskā un ekonomiskā viedokļa, patiesībā uh, ir uh, tādas vēl otra definīcija uh, no patērētāju viedokļa nodokļa, ja netiek, nenotiek uh, konkurēci kavējoša diskriminācija, tad uh, šāda diskriminācija tomēr ir pieļaujama. Uh, tie, kas saka, ka nekādas prioritātes netiek noteikts, satiek, satiksmē internetā nepārzina vēsturi. Uh, prioritāte ir noteikta pēc specifikācijām jau kopš 1981. Eh, gada, un ja mēs palūkojamies uz interneta priekšgājēju, kas tika izveidots jau 1969. gadā, Un par kvalitātes jautājumiem Denis Koens Kalifornijas universitātē sāk runāt jau 1973. gadā. Protams, militārā nozara par šiem jautājumiem interesējās, un 80. gados uzņēmums, kurā es darbojos, arī nodarbojās ar balsts pārraidi internetā un ar prioritātes noteikšanu šāda, šāda, šādai datu pārādei, un patiesībā mums ir jāatceras, kāda ir reālā vēsture bijusi. Uh, prioritāte zināmai datu pārraidei ir pamatota, ja netiek veikta nepamatota diskriminācija. Priekšsēdētājs, liels paldies, ka esat pie mums ieradies un ka informējāt mūs par savu pētījumu. Jūsu prezentācija tiešām bija ļoti, ļoti interesanta. Bet tagad man uh, jādod būs prioritāte komisārei. Es eh, noslēgumā gribu teikt, ka mūsu pētījuma secinājumi noteikti sasauksies ar jūsu secinājumiem, komisārs Kundze, par uh, digitālo vidi Un es domāju, ka jūsu darba programmā mēs arī noteikti saklausīsim atsauces uz mūsu iepriekš runāto. Liels paldies mūsu viesim! So, uh, now... Kolēģi, tagad mēs pārējām pie komisāres Nelijas Krūsas uzklausīšanas. Mm. Šonedēļ mums notiek uh, tikšanās ar komisāriem. Esam jau uzklausījuši Šemets kundzi un Dalī kungu par viņu darba programmu, kungu, atvainojos par uh, darba programmām. Un man ir liels prieks uh, arī uh, lūgt tagad jūs uzklaus, uh, pastāstīt mums par jūsu iecerēm un pēc tam atbildēt uz kolēģi jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Labdien, godātie deputāti. Man tiešām ir liels prieks un gods ar jums tikties. Es jūtos pagodināta par šo iespēju noturēt viedokļu apmaiņu un rast jaunu iedvesmu manā darbā no jūsu izteiktajām idejām. Es uh, gribu teikt, ka vakar man bija ļoti rosinoša tikšanās eh, vakar pagā, uh, Parīzē ar, un gribu teikt, ka arī komisijas citi komisāri ir ļoti ieinteresēti interneta un digitālo jautājumu risināšanā, tāpat kā jūs parlamenta deputāti. Tā ir viena no mūsu prioritātēm. Un mēs katru dienu strādājam pie šiem jautājumiem 27 dalību valstu Eiropas Savienībā, un katru dienu mēs īstenojam digitālo darba kārtību, un tas ir tiešām ļoti aizraujošs uzdevums. Un ļoti rosinošs ir tikšanās ar parlamenta deputātiem, ir ļoti uh, rosinoši redzēt, cik daudz cilvēki interesējas par šiem jautājumiem, strādā pie šiem jautājumiem un kā, cik tas svarīgi ir mūsu pilsoniskai sabiedrībai, cik straujas pārmaiņas notiek un kā tas, cik tas nozīmīgi ir arī ekonomikas attīstībai. Uh, un arī domājot par Eiropas Savienības telekomunikāciju nozars nākotni jo tiek pārskatīti attiecīgie tiesību akti. Esmu īpaši pateicīga jūsu komitejai par darbu, uzlabojot normatīvos aktus šai jomā, par pamatprincipiem nosakot jaunas normas, lai mēs varētu tikt galā ar nākotnes izaicinājumiem. Ļoti svarīgi ir arī sekot tam, kā dalību valsts īsteno pārskatīto telekomunikāciju paketi. Un eh, pēc eh, digitālās darba kārtības eh, apstiprināšanas komisija ir paredzējusi lūgusi pārskatīt šo atskaišu procedūru un sagatavot 16. digitālo vērtējumu ietvaru. Un šā darba rezultāti tiks publicēti līdz mēneša beigām. Tikai trīs dalību valstis ir pabeigušas visu nepieciešamo pasākumu veikšanu. Lielākā daļa dalībvalstu ir gandrīz pabeiguši šo darbu, bet uh, četras valstis, diemžēl, atpaliek no grafika. Mēs vēl nesāksim tūlīt pārkāpumu procedūru, bet uh, Bet uh, es baidos tomēr, ja šī kavēšanās tā turpināsies, tad uh, šāda varbūtība pastāv. Nesen esam publicējuši paziņojumu par uh, sabiedriskām konsultācijām un par uh, augsta līmeņa tikšanos uh, ar parlamentu deputātiem, ko organizējusi ir komisija. Uh, komisija rūpēsies par to, lai tiktu īstenot tādu principu kā atklātība, pakāpojumu kvalitāte un iespēja nomainīt pakāpojumu sniedzēju. Uh, Komisija ir lūgusi Berek uh, um, izpētīt visus faktus, lai um, nodrošinātu um, objektīvu neitrālu interneta darbību un arī, lai iepazītos ar uh, piekļuvas bloķēšanas gadījumiem un tos izvērtētu. Līdz komis, uh, gada beigām komisija ir paredzējusi publicēt Berek veiktā pētījuma uh, rezultātus un secinājumus. Un mēs, protams, aktīvi rīkosimies, lai noteikumi tiktu ievēroti, lai sagatavotu ieteikumus. Vispārējā pakalpojumu sniegšana arī šis jautājums tika uh, apspriest sabiedriskās konsultācijās, jo šeit ir runa tiešām par nozīmīgām sabiedrības interesēm. IMCO ziņojums par šo jautājumu un arī jūsu pieņemtais dokuments vakar ļoti būtisks ieguldījums šai darbā. Uh, Mēs esam paredzējuši informēt padomi par sabiedrisko konsultāciju rezultātiem un par to, kā tiek īstenots Eiropas Savienības normas šajā jomā. Viens, tāpat ir stiprināts uh, tiesiskais pamats 112 pakalpojumiem Eiropas uh, Savienība, arī domājot par invalīdu piekļuvi, uh, viens viens divi pakalpojumiem, un man jāuzsver, ka ir uh, arī uh, veikti attiecīgi tehniski pielāgojumi, bet vissvarīgais, protams, ir informēt pilsoņus, jo ja cilvēki nezin par par šādu telefonu pastāvēšanu, viņi nevar to informēt, un pētījuma dati ir šokējoši. Tikai ceturtā daļa iedzīvotāji ir informēti par to, ka visiem ārkārtas situāciju pakalpojumiem var piekļūt, izmantojot telefonu 112. Tāpat mēs arī uh, domājam par e-kolu ieviešanu, par e-zvana ieviešanu Eiropas Savienībā, lai piekļūtu 112 e, telefonam visā Eiropas Savienības teritorijā, un tā ir e, Eiropas komisijas prioritāte, un mēs sagatavosim ieteikumus dalību valstīm par e-zvanu ieviešanu. Un mēs uzskatām, ka ir jāpārādās jāpanāk līdz 2015. gadam visās jaunās uh, transporta līdzekļos e-zvana uh, iespēju nodrošināšana. Nākošais jautājums ir uh, viesabonēšana. Tas ir ļoti svarīgi gan uzņēmējiem, gan arī vienkāršiem pilsoņiem un turistiem. Pašreizējie noteikumi aizsargā patērētājus, bet tomēr nav atrisināta pamat problēma attiecībā uz mazumtirzniecības cenām šai jomā. Mums tagad ir jāatrisina ar konkurenci saistītās problēmas, jo tirgus šīs problēmas nav atrisinājis. Es gribu jūs informēt, ka esmu iecerējis īstenot tādu hibrīda veida pieju palielinot uh, patērētāju izvēli uh, attiecībā uz uh, viesa abonēšanas pakalpojumiem un tā pašā laikā arī citus pasākumus, kas koriģētu trūkumus tirgus starpībā. Es vēlētos pateikties jūsu komitejai un priekšsēdētājam par atbalstu projektu, ko jūs sniedzāt savā atzinumā ekonu komiteja par komisijas platjoslas uh, internetu stratēģiju. Ir nepieciešams veidot jaunus stimulus. Šeit ir runa arī par projekta obligācija iniciatīvu, kas tika prezentēta 28. februārī. Un tāpat arī nākotnes tīklu veidošana transportā, enerģijā un informācijas komunikācija tehnoloģijās, iekļaujot internetu. Komisija ir veid, pauž vienot atbalstu šim jautājumam, organizējot minu, minis semināru. Tāpat ir e, jā jāpiesaista finanšu instrumenti ar lielu Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Tādējādi mēs varam palielināt uh, finansējumu, kurš būs pieaugs no 6 līdz 15 reizēm līdz 2020. gadam platjoslas eh, interneta ieviešanai Eiropā. Uh, un, protams, ieguvumi uh, no šīs tehnoloģijas ieviešanas ar vienu pieauga uh, un Šeit mēs redzam ieguvumus, piemēram, e-pārvaldes jomā, kas dod lielākas uh, tiesības un iespējas pilsoņiem un uzņēmumiem, un tādēļ ir paredzēts 2011. un 2015. gadā Eiropas Savienības um, civil dienesta darbība efektīvāku, samazinot slogu, administratīvo slogu uzņēmumiem. Tā Tāpat ir ļoti būtiski domāt par mūsu ekonomikas konkurētspējas veicināšanu, par e-komercijas plašāku izmantošanu. Un a, mēs arī augstu vērtējam jūsu komitejas darba grupas sagatavoto to ziņojumu par e-komerciju, kas tika apstiprināts 2010. gada 21. septembrī, un gribu norādīt, ka jūsu ieguldījums ir ļoti vērtīgs uh, mūsu darbā par uh, vidusposmu pārskatu digitālai darba kārtībai. Vēl viens svarīgi joma ir arī e-pārvaldu veselības pakalpojumu jomā. Te ir vajadzīgs milzīgi daudz sinerģijas vienotajam tirgum, tāpat arī, protams, IKT jāievieš šajā makā piemēru. Varu minēt ierosinātos pasākumus, ar ko nāšu klajā 2012. gadā par minimaliem obligātajiem pacientu datu savietojamības e, prasībām. Nu, un tam vajadzētu palīdzēt e, medicīnas darbiniekiem iegūt diezgan vērtīgus datus par pacientiem no citām valstīm, uh, piemēram, tajos gadījumos, kad notikuši satiksmes negadījumi vai kam vajadzīga cita veida aprūpa ārpus mītnes zemes. Turklāt e, šobrīd vadu arī projektu par e, tehnoloģiju izmantošanu, lai uzlabotu dzīves kvalitāti vecāku gadagājumu cilvēkiem un viņu aprūpētājiem, vienlaicīgi uzlabojot visu aprūpas sistēmu, ilgspējību un lai radītu jaunu izaugsmu, kā arī iespējas Eiropā šai ziņā. E, šai projektā varētu iekļaut arī dažādu veidu uzraudzības mēra parātus, hroniskām akūtām slimībām. Uh, un, attiecīgi, citu tehnoloģiju izmantošanu. Nu, tās ir tikai dažas no lietām, kas, ir, eh, kas sasaist veselības aprūpas jomu ar informāciju tehnoloģijām, jo šīs tehnoloģijas ir pieejams, un tas viss ir ārkārtīgi aizraujoši. Domāju, ka tuvākajā nākotnē tas būs pieejams pilnīgi katram, bet, nu, tomēr tikmēr vēl diezgan liels ceļš ejams, lai mudinātu cilvēks lietot eh, tiešsaistes pakalpojumus, internetu pakalpojumus, eh, pilsoņiem jābūt gan drošiem, lai šos pakalpojumus izmantotu, par to jāpārliecinās varas, varas iestādēm, un varas iestādēm un uzņēmumiem savukārt jās jāspēj lietotāji identificēt. Nu, tieši tāpat kā internets, arī pakalpojumiem pašiem jādarbojas efektīvi pāri robežām. Un tieši tāpēc gan valsts, gan privātais sektors šobrīd pieprasa elektronisko identifikācijas sistēmu, kas pārliecinātos, ka var nodrošināt drošu piekļuvu tiešsaistes pakalpojumiem. Ja šie pakalpojumi pār robežām mējot sabrūk, tad kā tad, lai viņi varētu darboties visā Eiropā? Un tāpēc mēs cenšamies, ie, grasamies ierosināt juridisku pamatu dalību valstīm, lai tās varētu pieņemt elektronisko ID no citām valstīm. Tas nāktu kā papildinājums direktīvas pārskatīšanai par elektroniskiem parakstiem, kas paredzēts 2012. gadā. Šīs iniciatīvas ir identificētas. E, kā daļa no, kop, no vienotā tirgus pasākumiem esam saņēmušies 415 atbildes konsultāciju procesu rezultātā, un mēs pilnīgi noteikti turpināsim tālāku darbu strādājot uh, digitālā, digitālajā asamblējā, ko organizēsim. Es domāju, ka daudz no jums droši vien šajā asamblējā arī piedalīsies, jo tā vien šķiet, ka tas būs vienkārši fascinējošs notikums, pasākums, kas piedāvās ļoti daudz iespējas, ļoti daudz informācijas, notiks milzīga informācijas apmaiņa, viedokļa apmaiņa. Uh, Un eh, daudz, daudz veidu jautājums varēs vēl precīzāk izspriest, konkretizēt. Es jau zinu, ka vairāk no jums ļoti aktīvi iesaistījušies šai darbā, un tas tiešām būs diezgan apjomīgs pasākums, kas ļaus mobilizēt resursus un idejas un ļaus nonākt mums pie rīcības. Turklāt tas arī piedāvās tādu stimulējošu piedāvājumu jauniem pakalpojumiem. Mēs vienlaicīgi esam arī sapratu, sapratuši, cik ļoti svarīgi ir piekļuve internetam. Komisija nākus klajā ar priekšlikumiem, kuru pamatā ir dažāda veida viedokļi, kas ļaus pārliecināties, ka valsts sektora eh, mājas lapas un mājas tīklu vietnes, kas piedāvā pakalpojumus pilsoņiem, ir pilnībā pieejams līdz 2015. gadam un šajā kontekstā šobrīd veicam ietekmes novērtējumu, cenšoties noteikt, kāda būtu labākā politikas izvēle, tostarp apsveram iespējas tiesī, iespējams tiesību aktus, kas ļautu efektīvi un harmonizēt īstenot uh, lūk šādu pieeju, tad, tad piekļuvi internetam visā Eiropas Savienībā. Nu, un tas nāk pēc daudziem gadiem komisijas centienu, kas eh, centās prioritizēt piekļuvi internetam visos tiesi, visās tiesību aktu jomās. Runājām par to gan izaugsmas un attīstības jomā, gan visur citur. Un tas, protams, sasaistās arī ar e-pārvaldības plāniem. Mums ir jāizmanto šis punkts kā atspēriena, eh, ak, atspēriena punkts. Un vienlaicīgi jāsasaist to arī ar cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām. Internets šobrīd vēl nav pieejams visiem tā, kā tam vajadzētu būt, bet mēs pilnīgi noteikti šobrīd strādājam pie attiecīgiem pasākumiem, lai šo jautājumu koriģētu un uzlabotu. Priekšādātā. Zinu, ka gan jūs visi, gan mēs visi domājam par to, kāds draudus rada kiberuzbrukumu. Mēs arī šajā jomā strādājam, daram to gan Eiropas līmenī, uh, gan arī ārpus. Ir vajadzīga steidzama rīcība, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu noslēgt likumdošanas priekšlikumus par ENISA, kas ir eh, internet drošības aģentūras eh, priekšlikumus. Un šādā veidā varēsim uzlabot visus priekšlikumus, uzlabot operativitāti. Un šeit sadarbojamies ar visām dalību valstīm, lai īstenošanas gadu pātrināt noteikti ātrāk kas ļaut nodrošināt svarīgo informācijas infrastruktūrai sardzību. Tāpat esam izveidojuši ciešāku sadarbību ar mūsu ASV partneriem. Tas ir noteikti darba grupas ietvaros, kas strādā pie kiberdrošības un kibernoziedzības jautājumiem. Man bija ārkārtīgi interesanti tikšanās ar šīs grupas pārstāvjiem, ar savu ASV partneri, tā teikt, kolēģi kopā ar Cecīliju Malstrēm, kopā šī tikšanās notika, viņa arī ir vēl, eh, nu, tur mēs runājam par kiberdrošību. Un mēs vienojāmies, ka ir vajadzīgi pavisam konkrēti pasākumi šai jomā, un novembrī, mm, cerams, mums izdosies šādu veidu priekšlikums likt jums arī priekšā. Eh, strādāsim tātad kopā ar Napolitāno kundzi. ICT produktu un pakalpojumu tie tehniskā līmenī ir saistīti arī ar standartizācijas līmeni. Ir ārkārtīgi svarīgi daudz standarti, kas tiek piemēroti šobrīd, jeb kāda veida iekārtās, kas tiek pieslēgts internetam un kas tie lielākoties nav Eiropas standarti. Nu, ko es ar to domāju? Ar to es gribu teikt, ka šie, šo standartu nav izdevusi Eiropas standartizācijas organizācija, un te es runāju par tā saukto fórumu, eh, kas attiec uz šiem standartiem. Tie ir tādi globāli standarti un globāli atzīta organizācija. Bet šajā saistībā mums jāgarantē, ka šie standarti var tikt attiecīgi izmantoti, viegli izmantot Eiropā, piemēram, valsts pasūtījuma kontekstā, kā arī politikā un likumdošanas aktivitātēs. Ne visi fórumi kas darbojas globāli, protams, ir saistīta ar IKT tirgiem, un ne visi šie fórumi strādā, strādā pārskatāmā veidā. Un tieši tāpēc standartizācijas reforma garantēs to, ka šādi standarti ir selektīvi izmantošanai Eiropas uh, valsts pasūtījuma kontekstā un likumdošanas kontekstā, vienlaicīgi nodrošinot uh, drošus, striktus noteikumus priekšlikumu standartizācijas tiesību aktu pārskatīšanai eh, tiks izstrādāts un drīz jau tiks liks jums priekšā. Tie būs standarti, kas tiks izstrādāti atklātā pārskatāmā veidā un kas varēs veidot šīs, šīs dienas internetu mugurkaulu un kas varēs definēt arī to, kāds tad internets būs nākotnē, rīt. Uh, Un noslēgumā priekšādātāji, skatoties nākotnē, IKT nākotnē, nu tātad šī mākoņa, da, da, mākoņa komputēšana. Mums bija apaļais gads ar visām interesētajām pusēm, bija ārkārtīgi interesantas diskusijas, un esam uzsākuši jaunu atklātu publisko konsultāciju procesu. Vēlamies no, nonākt pie šī tipa mm, datorizācijas pasākumiem un uh, gribam tā rezultātā visus iesaistītās puses lūgt, nākt klajā ar uh, vielu pārdomām, ne tikai vielu pārdomām. Jo es jau nevaru būt viņu vietā, viņi nevar būt, un viņi nevar savukārt pildīt manus pienākumus, bet mums kopīgiem spēkiem e, ir jāspēj dot viņiem balstu, dot viņiem iespēju nākt klajā ar iniciatīvām, ar idejām un pateikt mums, kas tad viņu prāta šeit ir svarīgs un kā to iespējams apvienot ar citu veidiem. Nākamā IKT paudze um, pilnīgi noteikti palielinās uh, visas iespējas arī datu, datu savākšanai. Un šīs sistēmas spēs izdarīt arī automātiskus lēmumus Un tad pēc tam visas šīs uh, sistēmas savukārt varēs mums nodrošināt daudz vidē draudzīgāku un labāku sabiedrību. Bet, protams, tas tā nenotiks, ja pilsoņi domās, ka mēs radam kaut kāda veida ekstraterestriālu uh, eh, būtni un uh, saprātu. Un tāpēc mums jādomā par starpsavienojumību, starp visiem tiesību aktiem. Regulējumi varbūt nevienmēr pietiks. Uh, E, lai atvieglotu tās bažas, kas pilsoņiem rodas par, e, saistībā ar privātās dzīves aizsardzību. Un tāpēc šāda veida aspekti mums ir jāiestrādā produktos jau no paša sākuma. Te ir nepieciešama attiecīga pētījumi. Un te īpaši gribētu teikt, ka vēlamies, lai tiktu izstrādāt tādi uh, programmatūras risinājumi, kas ļautu pilsoņiem, piemēram, atslēgties uz laiku vai pastāvīgi no visas šīs tīkla vidas, nu, piemēram, Tādā veidā viņi varētu deaktivēt, piemēram, eh, dažāda veida ideja, eh, elektroniskās eh, er, čipus un tam līdzīgi. Un tad tādā gadījumā nu, tas viss būtu saistīts ar šo ekspertu grupu, kas strādās pie lietu interneta. Nu, saraksts katrā ziņā prioritātēm ir ļoti daudz, nenoliedzam, bet mēs vienkārši cenšamies jums piedāvāt to, pie kā esam sākuši strādāt un arī, ko jūs, uz ko jūs esat mūs rosinājuši. Es ar nepacietību gaidu kolēģi idejas. Uh, ceru, ka tas būs konstruktīvas idejas un tas būs lielisks ieguldījums, ko jūs varēsiet dot šim ārkārtīgi plašajai darba programmai, kas paredzēta turpmākajiem gadiem. Uh, paldies! Well, thank you very much indeed, Commissioner. Liels paldies, komisārs kundze, saka priekšādātājs, paldies par šo ļoti skaidro prezentāciju. Šis iniciatīvas tiešām ārkārtīgi svarīgs. Un jūs jau teicāt, ka šī komiteja pilnīgi noteikti ir bijusi iesaistīta visā šās iniciatīvas, tā ir sekojusi līdzi. Mēs esam uzņēmušies ļoti plašu atbildību par tiekšējo tirgus un, patē, tirgus un patērētāju aizsardzību. Uh, Un tiešām ir eh, ļoti labi, ka jūs ieradusies šeit tieši dienu pēc telekomu pa pakotnes īstenošanas datuma, jo mēs patiešām vēlamies redzēt, kāda būs šie jaunie pastiprinājumi tiesību izmantošanā, ko, vēlēja, ko, ko esam izstrādājuši eh, lietotāju direktīvā. Tā bija mūsu juridiska atbildība šeit eh, komitejā, un tāpēc tiešām vēlamies redzēt, kā tas tiks īstenots. Nu, pirmais jautājums, ko vēlos jums uzdot, pēc tam došu arī citiem vārdu Mēs vēlamies pārliecināties, ka jūs turpinat darbu pie šai, pārliecināties, ka notiek turpināšanās un ka ir šī digitālā vērtējuma skala eh, tā, lai pastāv arī tāda salīdzinošie kritērija patērētāju tiesību jomā, un tas, protams, saistīts arī attiecīgi noteikumu īstenošanu attiecībā uz pārskatāmību, uz eh, līguma noteikumiem, lūk, šo numuru mājiņu, operatoru mājiņu un tam līdzīgi virkni citu jautājumu, ko uzskatām par svarīgiem, lai tirgus būtu dinamisks. Nu, būšu pirmais, kas uzdos jautājumu, es viens no referentiem pie šiem jautājumiem esmu strādājis, un pēc tam būs lūk pirmais rauns, tieši tāpat kā dalīkuma gadījumā vispirms dosim vārdu referentiem, kas strādāšu pie dažādiem ar jūsu iniciatīviem saistītiem ziņojumiem, un pirmais no tiem, protams, viens no tiem būs, piemēram, Marijas kungs, jūs jau arī viņu pieminējāt, paldies viņam par viņu darbu, viņš ir bijis mūsu digitālais pionieris eh, mūsu darbu grupā pēc tam būs arī Rošvorkungs, kas, protams, strādā pie alternatīvas trības risinājumiem, jeb ADR jautājumiem, kas ir saistīti ar pārobežu arī digitālo tirniecību, tālāk arī ir aptīkundzei došu vārdu, kas pavisam veiksmīgi ir mūs visus saganījusi strādājot pie ziņojuma, par ko nobalsojām komitejā vakar šķiet vienprātīgi. Priecājos, ka jūs jau atzina, esat ņēmis vērā vairākas viņas rekomendācijas. Nu, Bet, nu, pirmais tad ir, pirmais ir Arīša kungs, tad Rošvār kungs, tad Raptīna, pēc tam būs otrs jautājums Brauns, Vaila, Engstrams un uh, Bīlenkungs. Vai vēl kāds vēlas izteikties, vēl kāds vēlas tapt iekļauts runātājs sarakstā? Ja nē, tad tās lūk šis runātājs saraksts arī būs. Arīša kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies priekšādātāji. Un uh, sveiki, komisārs kungs, priecājos, ka varējāt būt šeit. Paldies arī par prezentāciju, ko likāt mums priekšā. Paldies par to vadību, ko uzņematies šajā jomā, šajā jaunajā digitālās ēras jomā, kurā šobrīd dzīvojam. Nu, pirmām kārtām vēlējos jums pastāstīt, ka esmu darījis visu, kas manos spēkos, lai līdzdarbotos darba grupā. Zinu, ka jūs nevarējāt ierasties uz šīs darba grupas sanāksmēm, bet uh, mēs esam apmierināti ar to ieguldījumu, ko varējām dot, un mēs esam apmierināti ar jūsu ģenerāldirektorāta sniegto ieguldījumu sākotnējās debatēs darba grupā. Gribu teikt par to jums paldies. Gribu atsaukties arī uz EGH fórumu, kurā jūs piedalījāties. Tas notika Parīzē, jūs to nu pat pie, eh, pa, Francijā jūs to nu pat pieminējat. Es domāju, tas ir fantastiski, tas ir ārkārtīgi svarīgs. Un kā jau jūs vakar teicāt, tad mums ir vajadzīgi šai spēles noteikumi, un noteikumiem jābūt globāliem pēc savu raksturu, jo internets gal galā ir globāls, tas nav lokāla rakstura parādība. Kā jau jūs teicāt, tad noteikumiem vajadzētu būt tādiem, kas uh, mudina cilvēkus neiesaistīties nelegālās darbībās. Mērdakungs uh, eh, runāja par to, ka nepieciešams cilvēks izglītot jau no bērna kājas, uh, Eh, runājot par šo digitālo ēru, jo tā piedāvā milzīgi daudz iespējas, un cilvēkiem ir nepieciešams apgūt šīs iespējas, izman, spēt izmantot tās, tādā veidā gūtot, gūstot priekšrocības no piedāvātā globālā potenciāla. Un uz to jūs arī atsaucāties savā uzrunā. Turklāt arī gribēju zināt, vai komisija ir pieņēmusi inici, iniciatīvu attiecībā uz izglītību jauno agra vecuma, un kāda veida iniciatīvas šajā jomā jūs esat paredzējis. Paldies! Tālāk Rašforkungs lūdzu. Paldies priekšādētāji. Komisārs kundze. Harbor kungs nu pat jau atsaucās uz uh, e, ADR sistēmām, kurām pavisam drīz jau būtu jābūt tik īstenotām, kas būs saistīts ar patērētā tiesību aizsardzību, nenoliedzami, ka mums ir vajadzīgs abas, arī šīs kolektīvās prasības sistēmas. Un jāsaka, tā sistēma, ko izmantojam šobrīd, ir ārkārtīgi dažāda un uh, ka, ja runājam par tiešsaistes, par interneta strīdu risināšanu, tad jāsaka, te nedrīkstam arī kavēties. Pilnīgi noteikti ir ārkārtīgi būtiski e, vien tir, vienotā tirgus akta kopumā izmantot šo struktūru, lai, to, lai šādu sistēmu veidotu, bet tāpat laikā. Uh, Šīs abas iniciatīvas, no vienas puses direktīva ar regulējumu, no otras puses šī sistēma ir skaidri un gaiši jāformulē, jo tas interesē patērētājs, un, pat, un tas, kas viņus interesē visvairāk, ir risinājums viņu problēmām, lai kāds arī nebūtu tās tehnoloģijas, ko izmantojam, lai pie tā nonāktu. Un tas ir saistīts uzreiz ar manu otru jautājumu. Atgriezīšos pie paziņojuma, kas, par ko jūs izteicāt attiecībā līdz 2012. gadam, respektīvi par šiem eh, elektroniskajiem kodiem. Nu, jāsaka, svarīgi, lai patērētāji būtu par tiem informētiem. Un eh, te es varu nākt klajā ar vienu priekšlikumu. Jūs runājat par e-pārvaldi un par to, kā tas viss internetā varētu norisināties. Un es domāju, ka jums vajadzētu ņemt vērā to, ka šīs tiesības internetā tiek attiecīgi sadalītas uh, pa sektoriem, respektīvi mūsu komitejai svarīgas tieši patērētāja tiesības internetā tiešsaistē. Un tad, protams, nākamais sektors būtu mazovidēju uzņēmumu tiesības tieši tādā pašā internetu vidē. Paldies, tās tiešām bija labas idejas. Ar aptīku un tagad došu jums vārdu. Liels paldies priekšsādātāji. Paldies, komisārs kundze. Krūzes kundze, es priecājos um, dzirdēt, kad jūs, jūs runājam par visai Eiropas uh, krīzes telefonu numuru izmantošanu 112, kā jau priekšsādātājs iepriekš teica. Uh, šis dokuments tika skatīts mūsu komitejā, mēs arī nobalsojām par attiecīgo ziņojumu. Viens punkts šai kontekstā, manuprāt, ir ārkārtīgi būtisks, respektīvi, ka šis ziņojums nāca pēc ārkārtīgi grūta darba, kas norisinājās ciešā sadarbībā ar visiem ēnu referentiem eh, no visām politiskajām grupām. Un ļoti daudz kolēģi deva savu ieguldījumu šī ziņojuma izstrādāšanā. Tāpat arī gribētu norādīt, ka mūsu sekretariāts un mūsu asistenti bija iesaistīti šajā darbā. Vienkārši saku jums to tāpēc, lai jūs saprotat, cik ārkārtīgi daudz darbu šeit ieguldīts, cik lielu prioritāti piešķīrām šim e, jautājumam, tātam krīzes numuram 112. Tieši tāpēc arī to, tik daudz laika tam veltījām, tik daudz pūļu pielikām. Un tur mm, atbalstīsim jūs šajā darbā arī tālāk, tāpēc man interesēs detalizēt, ko komisija grasās darīt, lai turpinātu darbu pie šī jautājuma. Otram kārtām pāriešu pie Enisa un tīkla drošību. Mēs strādājam pie tīkla drošības jautājumiem eh, savā sektorā nenoliedzam. Un šajā saistībā ir drošības jautājumi, kas saistīti ar Enis, ar šo aģentūru, jo ir pilnīgi iespējams, ka runājam par kiberuzbrukumiem, tad Enis eh, netiks eh, aiztaupīt šajā ziņā. Paldies, Harborkungs. Es tagad lūkšu Krūzes kundzi jums atbildēt uz šiem trim jautājumiem, pēc tam būs nākamais jautājuma rauns. Lūdzu. Paldies priekšredatē. Paldies, referent Hārborkungs, par jūsu jautājumiem. Esmu pateicīga par visu to darbu, ko jūs, eh, referenti, esat šeit veikuši, un arī Jānu referentiem gribu teikt paldies. Es ļoti labi apzinos, ka tas ir mm, daudz, daudzajādā ziņā atvieglojas mūsu centienus. Paldies arī par jūsu laipniem vārdiem, ko jūs izteicāt attiecībā uz manu dienestu darbu, bet tāpat laikā, protams, mēs vienmēr esam jūsu rīcībā, jo mēs taču strādājam pie vienotiem mērķiem lai arī varbūt mūsu pieejas reizēm ir atšķirīgs, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram viens otru papildināt šajā darbā. Par telekom runājot, jūs pareizai teicāt, ka tā ir eh, gandrīz tāda sakritība, jā, ka es ierodos šeit tieši dienu pēc tam, bet var jau būt, ka jūs to bijāt tā saplānojis priekšādātāja kungs tik precīzi. Jūs pieminējāt pārskatāmību, jūs pieminējāt operatāru numuru maiņu un domāju, ka pilnīgi eh, noteikti ir svarīgi, lai cilvēki ir informēti par šādām iespējām, ka pastāv tāda iespēja mainīt numurus, mainīt operators. Runājot par pārskatāmību, savukārt jā, ir paredzēti jauni noteikumi, kas ļaus uzlabot salīdzināmību eh, tarifiem. Un turklāt arī labāka informācija paredzēta par piegādātājiem un par piegādi piedāvājumu. Un, protams, šeit runāsim arī par pakalpojumu kvalitāti, piekļuvi ārkārtas pakalpojumiem, nepieejamu, e, ne, neierobežotu pieeju šāda veida pasākumiem, piemēram, satikmes pārvaldības jomā. Tāpat arī ierobežojumi pie iekārtu piegādē un tā tālāk. Visi šie elementi ir ārkārtīgi svarīgi, jo, ja nebūs pārskatāmības, tad, protams, tam visam nav nekādas nozīmes. Bet, un gal galā, protams, tas būs patērētā ziņā šī lēmuma pieņemšana, bet, viņ, bet patērētam jāzina, e, uz ko pamatot šādu izvēli. Tātad tam jābūt informētam lēmumam. Operatoru numuru maiņas jautājums. Jā, e, numuri ir, jā, numuri ir jāziņo vienas darba dienas laikā. E, nu, tas, manuprāt, ir ļoti labi, tas ir skaidrs. Un sākotnēji kontrakts nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus, bet lietotāji drīkst pieprasīt maksimums arī 12 mēnešu kontraktus, un dalību valstīm ir jāpārliecinās, ka procedūras mm, kontraktu slēgšanai nedarbojas kā, tāda, kā tāds antimotivants eh, numuru maiņai, un par to mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Jo tā tas, gadījum, tā tas arī atsevišķos gadījumos var notikt, tas mums ir jāuzrauga. Eh, Rašvār kungs eh, runāja par tiešsaistes tiesībām 2012. gadā un par šo digitālās uzticības veidošanu, jā, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo šobrīd pastāv uzticēšanās trūkums, e, nav ticības šai tiešsaistes vidē, interneta vidē, un tā var pilnīgi noteikti traucēt e, tiešsaistes ekonomikas attīstībai Eiropā. Mēs šobrīd e, uzsākam darbu pie pamata tiesību kopuma veidošanas, kas tiek paredzēta tiesību aktos, un mēs pilnīgi noteikti būsim tie, kam jāiedver šos ticēšanās patērētājus, tā lai viņi izmantot internetu pakalpojumus, un tas ir viens no tiem lieliem izaicinājumiem, kas ir mūsu priekšā. Mēs sakām, lūk, ka vairāk cilvēkiem vajadzētu izmantot internetu un tajā piedāvātos pakalpojumus, bet tāpat laikā mēs runājam par 27 vai 28 procentiem eiropiešu, kas ne, nekad mūžā nav lietojuši internetu. Uh, Un tas, protams, ir viņu rokās šī lēmuma izdarīšana, bet viņiem ir jāzina, ko viņi zaudē, neiesaistoties šajā e, jomā. Un, un nu, arī turklāt viņiem jāsaprot, kāpēc viņi to nedara. Un ja tas ir tāpēc, ka viņi neusticas internetu vidē, tad tādā gadījumā šīs bažas mums ir jānovērš un jā, jāatrisina. Tālāk arī šis Eiropas Savienības gids internetu lietotājiem un patērētājiem, eh, tur tiks šāda veida tiesības un informācija iekļauta, būs arī lūk šie bieži uzdotie jautājumi un attiecīgās atbildes. Aries kungs, vēlreiz liels paldies par jūsu laipnajiem vārdiem. Par ko tad runājām šeit? pirms šī iniciatīva tika izziņot par tādu pamatību, pamatīgu iniciatīvu, mums bija devils sanāksme. Un mēs sapratām, ka mums ir jādara ļoti daudz, lai šos ar internetu saistītos dokumentus virzītu uz priekšu, arī dalību valstīs un G8 prezidentūra pārņem šo mūsu iniciatīvu, un tas ir lieliski, un pat ja es nepiekrītu varbūt visām viņu pieejām gluži, tad fakts paliek nenoliedzams, respektīvi, ka diskusijas Dovilē turpinās, un ka tās ir ļoti saprātīgas. Un beig beigās tas ir jautājums, ko nevaram ignorēt, ko nedrīkstam iekļaut sarakstu pašās pēdē, pēdējā vietā. Uh, Un mums arī skaidri un gaiši jāpasaka, kāpēc ir tik svarīgi to iekļaut Eiropas 2020 stratēģijā un to panākt. Gaugulā lēmumu par šo stratēģiju esam pieņēmuši, vai ne tā? Un bez digitālās darba kārtības, bez šiem uh, interneta instrumentiem mēs varam pilnīgi aizmirst visu šo stratēģiju, jo mm, tas nebūs iespējams. Jūs nu pat te runājat, jā, par spēles noteikumiem, nenoliedzami. Mums ir pašiem skaidri un gaiši sev jāpasaka, un to es esmu arī sev pateikusi, esmu vienmēr bijusi par pragmatismu, un ir jāregulē pragmatiskas, praktiskas situācijas. Tas nozīmē realitāte. Nevaram regulēt šeit principus vai idejas tam ir pilnīgi cita veida pasākumi, tad tie būs tādi bezzob, tāds bezzobainas regulas. Un gal galā uz mūsu darba gadiem jau tāpat ir gana daudz darba, lai strādātu pie kaut kā, kam vispār nebūs nekādas jēgas. Mērdaka runa man likās ārkārtīgi interesanti, ja jūs neesat to lasījuši, nu, uzmetat gan tai aci. Es gribētu teikt, ka tā tiešām bija ļoti fascinējoša uzruna. Uh, Un, protams, tas tāpēc, ka tur tieši runāts par izglītību, par jauno paudzi, par to paudzi, par ko šobrīd rūpējamies, ko auklējam. Es esmu jau to teikusi iepriekš, priekšādātāji kungs, zināmā mērā, viņi būs tie mūsu padomdevēji, un viņi jau ir mūsu padomdevēji strādājot pie šiem dokumentiem iepriekšējā sasaukuma laikā, iepriekšējā pilnvaru laikā. Uh, Es vaicāju kādam eh, vecam, zināmam profesoram, kas bija ārkārtīgi gudrs, teicu, lai viņš kļūst par mūsu padomu devēju, bet jāsaka, šobrīd situācija ir mainījusies, šobrīd man ir vajadzīgs jauniešu padoms, jauniešu idejas. Man ir vajadzīgs tāds jaunas padomu devēju valdes. Un pat viņu eh, vecums ar vien samazinās, tam jābūt ar vien jaunākiem. Jau 12 gadīgi bērni šobrīd var mums dot padomu jo viņi jau tā ir pārņemti ar visu to, kas norisinās e, šai tiešsaistes vidē, ka viņu padomu būtu svarīgi. Un te mums vajadzētu ņemt vērā, ka runājam par izglītošanas jautājumiem, ar tādiem instrumentiem, un nevaram šeit piemērot kaut kādas aizpagājušā gadsimta metodas, ne, un tāpēc pragmatisku mērķu vārdās cenšos attiecīgi arī rīkoties, un Un tāpēc arī daudz laika pavadu runājot ar jauniešiem, un parasti tad man standarta jautājums, ko viņiem uzdod, ir šāds - Facebook vai, nu, lūk, šiem eBay un Twitter uh, lietotājiem. Es vienmēr vaicāju, ko tad jūs gaidāt no šīm programmām, nu, teiksim, vēl pēc trim gadiem. Un tad viņi visi sāk smieties. Un nu, tagad es saprotu, kāpēc e, viņi tā smaidīja, saprotu, kāds ir, kāda viņa nostāja, jo mēs jau šeit nerunājam par gadiem, nē, mēs runājam par mēnešiem. Ik pa trim mēnešiem kaut kas mainās un ļoti strauji mainās. Un tāpēc mums jāzina, ka mums ir jāspēj tam iet līdzi. Mēs jau, protams, varam eh, noteikt spēles noteikumus attiecībā uz tulkojumiem, regulējumu tā tālāk, un tā ir, protams, demokrātija, bet strādāt pie noteikumiem, tas viss prasa laiku, mēs, protams, vajadzīga šī konsultācijas un tā tālāk, tā joprojām, ja tas likumdošana tiek caur parlamentu, caur padomu un tā tālāk. Es neesmu pret to, ne, ne, saistāšu šo principu, bet, ja mēs tāpat laikā neņemam vērā faktu, ka situācija virzās uz priekšu daudz straujāk, tad tādā gadījumā mēs paši kļūdāmies tad mēs vienkārši strādājam un regulējam kaut ko tādu, kas jau ir vēsturiska, vēsturisks arhaisms. Nu, zināmā mērā es gribētu teikt, nu, protams, jūs paši strādājat pie savas darba kārtības, bet es tomēr gribētu izteikt tādu aicinājumu, ja jūs atgriezīsieties pie šī jautājuma, pie izglītības, un es, piemēram, noteikti ar Vasiliju kungu runāšu par to, vai jūs arī varētu domāt par to, kādā veidā mēs varētu palīdzēt šai sistēmai, kā mēs varētu darīt, panākt to, ka mēs vienkārši esam nomodā, ka mēs modri sakojam notiekošiem. Mrs. Rapti. And, um... Rapti kundze. Komisija pārbaudīs šos jaunos noteikumus un to. Tas iet, iet notiks nākamā ikgadējā pārskatā un arī viens, viens, divi eh, pa, eh, kontrols programmā, un mēs tur esam gatavi pieņemt arī tehniski raksturu uzlabojumus attiecībā ar šo krīzes telefonu numuru, pēc tam, kad būsim eh, konsultējušies ar Berek, jo viņi ir tie, kas dara darbu šajā jomā. Bet, nu, katrā ziņā primāra atbildība šeit gūst uz nacionālo regulātoru pleciem un aģentūrām, kam jāizveido nacionāli kritēriji mm, attiecīgās informācijas ievākšanai. Nu, tātad tas ir tāds kopīgs darbs Enis tālāk. Es izmantošu jūsu jautājumu, nu tā, mm, bišķiņ, varbūt ļaunprātīgi. Nu, pastāstīšu par kādu citu lietu. Es pati un Šefkoviča kungs. esam centušies iesaistīt darbā visas puses tieši pētī, pētī, pētniecības jautājumā padomu parlaments un komisija kopīgiem spēkiem kopā ar šo komandu. Strā... Eh, strādās, iesaistīs arī ECB investīciju banku, tātad pie šiem pētījumiem, lai nosacinātu, eh, kā to darīt. Un šie tas sāksies 1. jūnijā. Ļoti priecājos, ka varam risināt šādu jautājumu, kas parasti prasītu gadiem. Tagad mums pietika ar pāris mēnešiem, mēs bijām gan elastīgi. Un tas parādījās no visām pusēm, gan no padomus parlamenta, gan no komisijas puses. Un tādā ziņā mēs varēsim nonākt pie rezultāta, kas būs saistīta ar šo kiberdrošību. Un, nu, lūk, Enisa būs šī aģentūra, šī aģentūra, kas uh, sniegs konsultācijas, nodrošinās šo kopējo uh, tīkla jautājumu, kas saistīta ar kiberdrošību, un tā, lai kopīgiem spēkiem mēs varam darīt visu, kas iespējams, lai novērstu jebkāda veida kibernoziegums, uh, uzbrukums. Rīt būs padomas tikšanās, kuras darba kārtībā ir iekļauts arī punkts, tātad svaigāka informācija, ko sniegsim viņiem par šo jautājumu. Nerunāsim vēl par eh, atrašanās vietu vai kaut ko tam līdzīgu, bet. Un es arī neierosinu šo atrašanās vietu mainīt. Bet tie uzdevumi, kas senitai uzticēti, tie ir jākoriģē. Tātad mums ir šī operatīvā programma, kas izveidota. Tā ir daļa no šīs vienas organizācijas, un e, šai organizācijai jābūt ārkārtīgi mobilai, spējīgai rēģēt ļoti strauji, jeb kāda veida palīdzības pieprasījumiem, un tā jānodrošina arī attiecīgu vieglu piekļuvu transporta tīkliem, kas sasaista galvaspilsētas un tam līdzīgi. Te mums tiešām ir jāpiedāvā attiecīgas iespējas tā, lai šo ekspertu kvalifikācijas mēs attiecīgi varētu arī izmantot. Okay. Thank you. Um, well, thank you very much. Uh, thank Lielas paldies. Jūsu uzdotie jautājumi radīja augsni patiešām daudzām un plašām atbildēm. Uh, Bet eh, mums eh, īsnībā nav daudz vairs laika, tāpēc es gribētu, lai nākamie trīs jautājumi būtu īsi un kodolīgi, un arī atbildē būtu jābūt īsām. Vailers kundze, Engstrom kungs un Bīlana kungs. Lūdzu, Vailere. Priekšsēdētāji, pavisam īsi. Es vēlējos eh, plaši pateikties komisārai, es ļoti augsti vērtēju viņas darbu, bet, nu, cerams, ka jūs to jau saprotat. Man ir divi īsi jautājumi. Pirmais ir saistīts ar uh, kiberdrošību. No otras puses jūs runājāt arī par jauniešiem, jūs slavējāt jauniešu iniciatīvu un radošo garu. Bet no otras puses ir uh, jābūt kritiskiem, jo jaunieši bieži vien ir vieglprātīgi un uh, izmanto visas iespējas Mēs redzam, kādas sekas tas var radīt un var rasties patiešām smagas situācijas, piemēram, mobbings internetā un tā tālāk. Es uzskatu, ka mums vajadzētu nopietni uh, uz to skatīties, negribu šeit uh, zīmēt drūmas ainas, bet uh, notiek arī tādas, tādi incidenti, vai nu tie ir gribēti vai nē, un tieši tāpēc Manuprāt, ir ļoti problemātiski glabāt veselības datus un glabātos tiešsaistē. Es uzskatu, ka kiberdrošības jautājums ir jāskatā no lietotāja puses, jāskatās uz delikātiem jautājumiem, piemēram, jaunieši, un tāpat arī piedāvātāji ir jāskata. Uh, Es domāju, ka jūsu iniciatīvas ir saistāmas arī ar citu komisāru iniciatīvām. Ir jādomā, piemēram, par investīcijām platjoslā. Es zinu, ka Vācijā arī lauku reģionos šī platjosla tiek izmantot arvien vairāk, arvien intensīvāk un tiek izmantot arī struktūra līdzekļi. Va, es gribētu zināt, vai viss komisijas piedāvātais eh, struktūra fonda līdzekļu uh, Eh, jomā ir izmantots, un vai jūs gribat nākamajā budžetā palielināt šīs summas? Ir jāatcerās par eh, to, ka bieži vien ir grūti piedāvāt jaunu sistēmas visā teritorijā. Thank you very much, Mr. Engstrom. Engstrom kungs. Paldies, komisārs kundze. Es uzskatu, ka vienotais tirgus ir ļoti uh, interesants un aizraujošs produkts. Būtu ļoti labi, ja būtu tādi visa Eiropas eh, pakāpojumi visā Eiropā, jo noteikti, ka daudzi cilvēki vēlētos izmantot. Ir arī vairākas lietas, kas būtu jāreformē tiesību aktos. Mums vajadzētu nodrošināt uh, lai šādas paneiropas licences būtu praktiski iespējamas. Mums būtu jādara daudz arī pie sistēmu uzlabošanas. Barņīkungs pirms dažām dienām prezentēja ceļu kārtu intelektuālā īpašuma programmai, un atklāt sakot, es neredzu šīs reformas, kas būtu nepieciešamas, lai sāktu veidot pamatus digitālajiem vienotajiem tirgum. Mans jautājums ir vienkārši, vai jums ir kādi komentāri? Esmu pārliecināts, ka Krūskans ir e, komentāri, saka priekšsēdētājs. Un beigās Bilana kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārtām es vēlētos pateikties e, komisārs kundzei par izcilo prezentāciju. Es eh, jums pateicos ne tikai deputātu vārdā, es eh, gribētu izteikt pateicību arī Eiropas eh, pilsoņu vārdā, piemēram, par viesabunēšanas izmaksu samazināšanu. Nevienmēr man patīk tas, kas tiek darīts tirgus labad, bet ir jāatcerās, ka tirgus nevienmēr darbojas labi, un man ir liels prieks, ka mēs cenšāmies kaut ko darīt. Uh, Es zinu, ka jūs 22. jūnijā plānojat publicēt dokumentu. Plašsaziņas līdzekļos mēs varam lasīt par viesabunēšanas maksimālajām izmaksām, vai jūs varat eh, mums apgalvot, ka šī informācija ir patiesa, vai ir taisnība, ka 2014. gadā maksimālā cena būs 24 centi, un lejuplādēšanai maksimālā cena būs eh, 50 eiro centi. Vēl ir runa par mākoņu datošanu. Šī joma ļoti ātri attīstās. Līdz 2014. gadam ir plānots, ka tiks ģenerēti 35 miljārdi eiro. Tas nozīmē, ka uzņēmēji varētu samazināt savas IT izmaksas un tādējādi varētu samazināt arī enerģijas izmaksas, bet tas radītu datu aizsardzības problēmas. Es zinu, ka pašlaik Eiropas komisija ir uzsākusi sarunas. Es ir uzsākusi um, publiskās konsultācijas. Lūdzu, komentējiet šo sektoru, kas tik ātri attīstās. Lielas paldies par šiem jautājumiem, komisārs Kundze. Um, for... Es vēlētos uh, sākt ar jautājumu. kas ir saistīts ar visiem pieminētajiem punktiem, un proti MPU vieta šajā dosjē. Es domāju, ka mēs visi apzināmies, ka mazie un vidēji uzņēmumi ir pamats mūsu ekonomikai. Tad, kad ir runa par ekonomikas izaugsmu un darba vietām, tad tieši MVU rada šīs darba vietas un dod savu ieguldījumu ekonomikā. Lieta ir tāda, ka MVU un šīs jomas, par ko mēs runājam, ir savstarpēji saistīti. Te ir runa patieši par mazajiem uzņēmumiem un arī vidējiem, un pēc tam arī par pārobežu uzņēmumiem. Es uzskatu, ka šī joma būtu jāpadara ne tikai cauredzamāka, bet vajadzētu arī labāk apzināties, ka runājot par vienoto tirgu, galvenais ir digitālais vienotais tirgus, un attiecībā uz abajiem, abām šīm jomām vēl ir ļoti daudz darāmā. Par intelektuālo īpašumu esmu pārliecināta, ka neesam vēl sasnieguši šo līmeni. Tas ir koleģiāls lēmums, te nav runa tikai par manu nostāju. Bet es a, esmu uzstājus uz to, ka mēs nedrīkstam apstāties pie zaļās grāmatas vai konsultācijām. Mums ir jāaizpilda šis jautājums. Atgriežoties pie vakardienas un arī pie pārējām dienām, kad tikos ar cilvēkiem, uh, Ņemot vērā šīs izmaiņas tehnoloģijām, mums ir jārunā par to, kas tiek likts uz kārts. Mums ir jāņem vērā mūsu vakardienas pieredze, bet tajā pašā laikā jādomā, kas būs svarīgi nākotnē. Nedrīkst būt nekādu pārpratumu attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām. Visiem māksliniekiem un tā tālāk ir vajadzīgs eh, normāls atāgojums. Ja tas, tas netiks aizsargāts, tad eh, mēs uz kāds liksim ne tikai kultūru, bet arī to, kas notiks ar šiem talantīgajiem cilvēkiem. Ja mēs nedosim iespēju darīt to tādā veidā, kā mēs to darām šodien un rīt, tad mēs pieļausim kļūdu, mēs būsim gaidījuši pārāk ilgi. Es ne, nerunāju tikai par mūziku, es runāju arī par datiem. Mēs šeit eh, nenodrošinām iespēju visiem šiem cilvēkiem apiet eh, nelegālos ceļus. Es nedodu priekšroku šiem nelegālajiem ceļiem, bet tie, šie nelegālie ceļi tiek izmantot tikai tāpēc, ka citu ceļu nav. Lūdzu, nedomājiet, ka te ir runa tikai par jauniešiem. Jo ilgāk mēs gaidīsim, jo ilgāk šī situācija turpināsies. Mēs saskaramies ar milzīgu uh, satura pieaugumu. Tālie austrumi rada šos pakalpojumus. Te ir runa par novatoriskumu arī tālajos austrumos. Viņiem ir izcili kontakti ar tālajiem rietumiem. Eiropā ir lielākais vienotais tirgus, ekonomiskais spēks pasaulē, un mēs pērkam šo saturu no abām pusēm. Mēs nevarēsim to atļauties, ja mums uh, nebūs loģiskas uzņēmēja darbības. Mums vajadzētu spēlēt savu lomu visā šajā attīstībā. Tieši tas ir pats svarīgākais. Ja runa par investīcijām platjoslā, tad mums ir vajadzīgas tādas sistēmas, kur tehnoloģija būtu integrēta, bet tajā pašā laikā tā ir jā, jāaktualizē. Mums ir vajadzīga arī infrastruktūra. Attiecībā uz datu attīstību tad eh, tā ir milzīga. Es martā organizēju tikšanos ar eh, visiem nozarē strādājošajiem ar šo uzņēmumu vadošajām apatpersonām, telekomunikācijas, satura piedāvātājiem tā tālāk. Es teicu, ka es nevēlētos sēdēt viņu vietā, viņiem ir jāuzņemās sava atbildība, taču uh, ir jānodrošina radošs gars, ir jārada tādas radošas iespējas, ir jārod jauni novatoriski rīki un uzņēmējdarbības rīki. Es uzskatu, ka, ja runa par investīcijām un platjoslu, tad eh, te ir runa par 270 miljārdiem, varbūt 250, bet jebkurā gadījumā tā, te ir runa par milzīgām summām. Uh, Mums ir jāapzinās, ka neviens neieguldīs savus līdzekļus, ja nebūs nodrošināta peļņa. Tas ir tikai normāla kapitalistiskā sistēmā, ko es atbalstu. Tie, kuriem ir interese nodrošināt saturu, ir rodas iespējas, un es atgriežos pie iepriekš teiktā, ir jāatroda situācijas un organizācijas, kur, tur, kur to var izpildīt. Esmu pilnībā pārliecināta, ka ir vajag, vajag vairāk nekā tikai zaļās grāmatas. Mākoņu datošana. Tā mēs jau pieskārāmies. Viesabunēšana. Es atvainojos, es nevaru jums pašlaik atbildēt, vai runa ir tiešām par šādiem skaitļiem, bet pavisam drīz es varēšu jums uh, sniegt atbildi. Uh, Es piekrītu, ka datu aizsardzība ir obligāta mākoņdatošanā. Mākoņdatošana ir ļoti interesanta arī MVU, tieši tāpēc tā ir jāskata kopsakarā ar visu pārējo nozari. Audio, vizuālie uzskata, ka šādi priekšlikumi tiks sniegti, es to jau pieminēju. Runājot par struktūru fondiem, kas tiek izmantot investīcijām, struktūra fondiem kohēzijas fonds eksistē, tos vajadzētu izmantot, taču pašlaik šis jaunais fonds, par kuru tika pieņemts lēmums vakar, par to vēl ir jārunā oficiālajā kolēģijas sanāksmē. Un tur tas ir runa par enerģijas infrastruktūru, par uh, eh, IKT, par platjoslu. Tas noteikti dos uh, iespējas, un tad arī rasi, radīsies iespēja nodrošināt līdzsvaru. Ja mēs uh, nodrošināsim naudu, tad arī bankas iesaistīsies, un līdz ar to radīsies tāda kopēja izpratne par iespējām. Jaunieši un kiberdrošība Šajā jautājumā mēs esam ļoti atbildīgi, jo tā ir visvieglāk ievainojamā puse, un tieši tāpēc tai tā ir jāpievērš vislielākā uzmanība. Ir jānodrošina vecāku atbildība, ir jāsniedz informācija jauniešiem, proti, ka tiek eh, nospiests eh, nospiest podziņu, tiek nosūtīts kā ziņojums, tad eh, uzreiz ir jāuzņemas atbildība. Tajā pašā laikā jāiesaist arī vecāki. Te es atgriežos pie sava pirmā punkta. Mēs apzināmies, ka jaunieši dažkārt ir daudz eh, modernāki un daudz attīstītāki, tieši tāpēc vecāki arī ir jāizglīto. Nedrīkst eh, ļaut, ka jaunieši uh, uzņemās visu atbildību un viņus neviens neuzrauga. Priekšsēdētājs, es patiešām vēlētos jums pateikties eh, par to, ka atbildējāt uz šiem jautājumiem. Jūs eh, šeit pieminējāt daudzus jaunus elementus, kas ir ļoti būtiski. Ir vienmēr liels prieks, kad jūs ierodaties pie mums, jo jūs sniedzat daudz jaunu ideju par digitālo darba kārtību. Paldies visiem! Priekšēdētājs saka paldies arī tūkiem! Mēs labprāt ar jums tiksimies vēlāk, tad, kad mēs skatīsim šos dosie. Komitejas nākamā sanāksme būs 14. jūnijā 2015. Pēc tam 15. un 16. arī mēs turpināsim darbu. Labprāt ar jums tikšos. Lielas paldies par darbu. Sanāksme līdz ar to ir slēgta.